Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, tagad pievērsīsimies eh, nākamajam ziņojumam par Kosovu. Eh, vārds kolēģi Lunačekai. Paldies, priekšsādātāji. Like to welcome all these colleagues and also guests. Es gribētu sveikt visus ciemiņus, Jūs varat tagad runāt vāciski, ja jūs vēlaties. Lordi, visi ir prom. Bet tomēr, tomēr runāšu angliski, saka runātāja. Ja lordi vēlas, var klausīties patiešo, ja kāds vēlas. Bet, nu, paldies jums par šo komentāru. Katrā gadījumā par Kosovu tātad. Eh, Kosova ziņojums, par ko mēs balsosim 7. februārī. Mums jau notika pirms dažām nedēļām pirmā diskusija. Mēs saņēmām veselu virkni grozījumu, izstrādājām kompromisus ar ēnu referentiem. Gribētu pateikties tāpēc ēnu referentiem par ļoti konstruktīvu darba procesu. Darbs, protams, turpinās. Varbūt mums vajadzēs vēl bišķiņ pabīdīt šos kompromisus, un sagatavot balsošanas sarakstu. Nu, katrā gadījumā es tagad neiedzināšos detaļās, gribu tikai pateikt, ka mēs ļoti pozitīvi vērtējam to progresu, kas ir panākts Kosovas tuvināšanās procesā Eiropas Savienībai, ņemot vērā sarunu uzsākšanu par stabilizācijas nolīgumu Protams, Kosovai vēl šis tas ir jāizdara, bet pagājušajā gadā ir uzsāks darbs pie cerekārtes. Protams, Kosovai priekšā vēl ir ļoti daudz darāmā - korupcija, organizētās noziedzības apkarošana, nodarbinātības problēmas Eh, tiesiskums, mēdīju brīvība. Visas šīs jomas ir problemātiskas un arī ekonomikas eh, jautājumi, enerģētikas jautājumi jārīsina. Bet mēs saskatām labu progresu un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Kosovu, kaut gan ne viss vēl ir ideāli. Protams, mums ir arī revīzijas eh, palātas ziņojums par EULEX misiju tiesiskuma misiju. Un revīzijas palāta norāda, ka tāpēc, ka piecas dalību valstis nav atzinušas Kosovu, ir ļoti grūti šai valstī sadarboties ar Eiropolu un Interpolu, eh, apkarojot organizēto noziedzību. Kā lūk, ir vēl risināmi jautājumi, un mums izdevās panākt kompromisus par vairākiem aspektiem. Es ceru, ka parlaments varēs tos atbalstīt ar plašu vairākumu. At par dažiem grozījumiem izteikšos uh, uzreiz. At dažus es neatbalstu, citus atbalstu gan. Tad vispirms tie grozījumi, kas tiek iekļauti kompromisa variantā un kas būs ar plusiņu manā balsošanas sarakstā. At paldies visiem, kas sagatavoja grozījumus. Daudz no tiem bija izcili es iekļāvu tekstā daudz grozījumu no cilvēkiem, kas nevienmēr piekrīt maniem viedokļiem un um, uh, kas neatbalsta pat uh, Kosovas statusu kā neatkarīgu valsti. Tad paldies tātad arī skeptiķiem par sadarbību. Un es gribētu tomēr runāt ir tīpaši par kopas kundzes grozījumiem. Viņa pašlaik nav klāt, bet viņa iesniegusi daudzus grozījumus kopā ar kolēģiem. Un um, viņa cenšas savos grozījumos uzsvērt, ka Kosova nav valsts. Un, um, kā jūs zināt, es šos grozījumus neatbalstu, es par tiem nebalsošu pozitīvi, Un es gribētu atgādināt uh, to faktu jums, ka iepriekšējā rezolūcijas projektā par Kosovu mēs aicinām piecas dalību valstis atzīt uh, neatkarīgās valsts statusu. Tad pie šīs pieejas es pieturēšos un es ceru, ka deputātu vairākums mani atbalstīs. Es, protams, gribētu pateikties Kopas kundzei un pārējiem par grozījumiem. Tur bija, piemēram, uzskaitījums valstīm, kas ir atzinušas Kosovu. Šāds uzskaitījums nav bijis vēl tekstā, bet es tagad to pievienošu. Daži kolēģi neatsaucās uz visjaunākajiem Uh, notikumiem, tad piemēram par Euleks uh, mērķiem un kritērijiem, kas tagad pastāv. Tad, tad ir grozījumi um, ar aizrādījumiem, kas vairs nav spēkā, kas vairs nav aktuāli. Tos, protams, es uh, neiekļauvu. Vai Boskutas kundze ir klāt? Nē. Viņa runā par to, ka Kosovas serbiem uh, Eh, vajadzētu pieļaut visur Kosovā izmantot savu valodu, bet tas jau ir. Tas pastāv eh, Kosovas konstitūcijā, tas ir fakts, un eh, katrs iedzīvotājs var jebkurā vietā valstī izmantot savu dzimto valodu, tāpēc es šo grozījumu neatbalstu. Par citiem grozījumiem. Es piekrītu daudziem kolēģiem, kas piedāvāja grozījumus. Šis tas bija par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, par vajadzību tās iesaistīt, attīstot politikas. To es, protams, iekļaušu tekstā. Daudzi grozījumi attiecās uz sociālām lietām, uz um, bezdarbu, it īpaši jauniešu bezdarbu, um, mums ir kompromiss par dzimumu līdztiesību un sieviešu stāvokli. At, piemēram, Kosovā jau noteikts, ka uh, vismaz viena trešdaļa uh, parlamenta deputātu no katras partijas ir sievietes. At, runa ir par parlamentu, bet tas ir noteikums, kas uh, pastāv diezgan retajās valstīs. Protams, ziņojumā mēs runājām arī par ziemeļiem, par Kosovas ziemeļiem, un tikai pagājušajā nedēļā uh, mēs uh, konstatējām, ka progress ir panākts. Pašlaik ir necaurskatāmas paralēlas struktūras uh, Serbijas un uh, Kosovas ziemeļu uh, pierobežā. At ir, piemēram, uh, izglītības un veselības uh, padomis uh, kas dubultojas, un mēs uzskatām, ka nepieciešams nodrošināt caurskatāmu darbību, un viss jāsaskaņo arī ar uh, valdības darbību Prištinā. Tad mēs lūkosimies, ko mēs varēsim šeit panākt. Mm, lūk, un uh, visbeidzot pozitīvi par integrēto robežu pārvaldību. Robežai starp Serbiju un Kosovu ir tagad četri robežķērsošanas punkti, kas funkcionē. Kopš pagājušās nedēļas ir jau vienošanās arī par muitas nodevām, kā tās iekasēt un kā tās sadalīt, tā kā šeit situācija normalizējas starp šīm valstīm. Un, protams, es labi apzinos, ka daudz vēl jāuzlabo. Valdībai Kosovā arī daudz jāpaveic. At bija grozījumi, kas eh, ļoti eh, nopietni kritizēja valdību un valsti. Ehm, es tomēr eh, gribētu noslēgt savu uzrunu pozitīvi, un es domāju, ka mums visiem vajadzētu vairāk koncentrēties uz panāktiem rezultātiem un ne tik daudz uz trūkumiem. Paplašanāšanās procesā Kosova ir jāiekļauj. Paldies! Paldies, Poselta kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties referentei. Viņa tik tiešām nodrošināja lielisku, lielisku sadarbību. Mēs uh, tikāmies arī ar visiem ēnu referentiem un izstrādājām ļoti labus kompromisus par daudziem grozījumiem. Bet, protams, ir arī vesela virkne grozījumi, par kuriem vienošanās nav panākta. Es gribētu atbalstīt referenti, kas uzskata, ka valsts ir obligāti jāstabilizē. Tad pēc pāris dienām jau būs gads kopš Kosovas neatkarības, un šajā gadā valsts tik tiešām ir panākusi ļoti daudz. Tomēr ir arī daudz trūkumu, ir daudz uh, jautājumu zīmju. Tad vislielākā jautājuma zīme ir tā, ka uh, valsts status nav atzīts. Tas ir ļoti bīstami. Robežu izmaiņas, piemēram, ir aicinājums pārdalīt Balkānu reģionu no jauna. Un ja mēs sāksim mitrovicāt uh, tagad uh, uh, mainīt uh, robežas, tad tas pats notiek arī Vojvodīnā un Serbijas dienvidos, tad atsāksies atkal um, viss šis process attiecībā uz Melnkalni, uz Bosniju, Hercegovīnu, uz Maķedoniju. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu iet pa Eiropas ceļu, proti stiprināt Kosovas valstiskumu, tāpēc mums nav vajadzīgas nekādas pārēndes vai uh, zvaigznītes tekstā. Nevajadzētu aizskart uh, teritoriālo um, uh, integritāti, robežas ir jāsaglabā, nevis jāparbīda, un mums ir jānodrošina arī uh, minoritāšu aizsardzība apus robežas gan Mitrovicā, gan Preševo. Tas, kas ir Preševo, tam pašam, nu, protams, tur nav vēl pašlaik uh, nekādu aizsardzības pasākumu, bet tam pašam jābūt arī Mitrovicā, ka tur kaut kas tiks ieviests. Un mēs nedrīkstam pieļaut uh, nekādu nelīdzsvaru, tikai tad mēs panāksim stabilitāti reģionā. Un tāpēc ir tik svarīgi uh, ņemt vērā Uh, minoritāšu tiesības. Pat ja minoritātes ir no valstīm, kas vēl nav atzītas. Bet minoritātēm arī nevajadzētu uzspiest savu nostāju uh, vairākumam. Tad G7 valstis, ASV, Japāna, 22 no 27 Eiropas Savienības valstīm ir atzinušas Kosovu. Un izņemot Serbiju, arī visas kaimiņu valstis ir atzinušas uh, Kosovas valstiskumu. Tāpēc es aicinu izbeigt šīs spēlītes un nediskutēt katru gadu no jauna par to, uh, vai eh, šī valsts ir vispār valsts, vai tā ir pelnījusi savu valstiskumu. Man ir daudz kontaktu ar Serbijas politiķiem, un um, Reģionā pastāv eh, arī starp serbiem bāžas, ka Kosova atkal pārserbiskosies. Nē, to nevajadzētu pieļaut. Attiecībās ar Belgrādu un Prištinu ir vairāki uzlabojumi, bet mums eh, nevajadzētu darīt neko tādu, kas veicinātu nestabilitāti. Paldies, Pacērīkungs! Grācija, prezidente! Paldies, prieksēdētāja kungs! runāšu īsi. Es vēlētos apsveikt Lunačekas kundzi ar ļoti labi sagatavoto ziņojumu un ļoti veiksmīgi organizēto darbu. Bet tagad par kompromisiem, par kompromisa grozījumiem. Lunačekas kundzei tas ir izdevies vienkārši lieliski un eh, nedaudz pie tiem pakavēšos. Iespējams, ka ziņojumā vajadzētu atspoguļot arī citus aspektus, piemēram, kādā veidā veicināt lielāku stabilitāti Kosovā, lielāku neatkarību, un stabilitātes veicināšanai vēlētos pateikt, ka ārkārtīgi svarīgi ir asociācijas nolīguma aspekta īstenošana. Šis asociācijas nolīgums noteikti ir pirmais solis integrācijas procesā uz Eiropas Savienību. Ziņojumā ir pieminēts EULEX. Tam vajadzētu aktīvāk darboties Kosovā, vajadzētu sadarboties ar policiju, palīdzēt tai dažādos reformu procesos, palīdzēt apkarot organizēto noziedzību. Kosovā ir vairāki tiesvedības gadījumi, kur, kuros Kosova ir atteikusies ievērot Eiropas ekspertu teikto. Varbūt, ka varētu izvirzīt striktākas prasības reformu procesam. Piemēram, izveidot neatkarīgu tiesu sistēmu Kosovā, liekas, ka šobrīd tāda tur nepastāv. Agrāk vai vēlāk neatkarīga tiesas sistēma būs jāizveido tāpatās, un varbūt tagad, kad mums ir lielākas teikšanas iespējas, mēs varētu uz to uzspiest. Šīs valsts neatkarība ir lielā mērā atkarīga no neatkarīgas tiesas sistēmas, un es piekrītu tam, kas parādās šajā ziņojumā citādi. Thank you, Mr. Chair. Kukankungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es vēlētos eh, uzteikt referentes darbu. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus un vēlētos izteikt arī vairākus komentārus mutiski. Vispirms, vēlētos griezties pie tiem, kur Kosovo vēl nav atdzivuši, un par tiem iet runa arī šajā ziņojumā. Ņemot vērā to, ka mēs vēlamies pamudināt vēl Kosovas neatzinušās valstis to izdarīt. Es nedomāju, ka šāds pamudinājums būtu nekonstruktīvs. Jāsaka, daudzos dokumentos un dažādos ziņojumos mēs mudinām valstis dalīt to vai šito, un, protams, ka valsts pašas lemj, viņas sekos mūsu ieteikumam vai nē. Tas pats attiecās arī uz revīzijas palātas ziņojumu. Šajā ziņojumā skaidri ir teikts, ka tiem, kuri nav atzinuši Kosovu, tos vajadzētu nosodīt par šādu rīcību. Es tā neuzskatu. Tā nav taisnība. Tā ir lieta pārspīlēta uzskaitīšana un citādā ziņā revīzijas palāca ziņojums ir labs. Ziņojumā runa iet arī par adekvātumu pētījumu. Vēlētos uh, uzteikt arī asociācijas nolīgumu sarunu uzsākšanu brīdī, kad visi noteikumi būs izpildīti. Tas pilnīgi noteikti integrācijas procesu Kosovā veicinās. Tagad par dialogu ar Serbiju. Man ir jāatkārto, es to teicu jau šorīt, kad mēs diskutējām Serbijas pārskatu ziņojumu. Proti, Uzskatu, ka gan pilsoniskajai sabiedrībai, gan arī institūcijām, tajā starpā arī Eiropas parlamentam, ir tiesības saņemt, kas notiek šā dialoga ietvaros. Jo, ja šādas informācijas publiski pieejams nav, tad eh, cilvēkiem ir tieksme pārspīlēt un mazliet izkropļot skatīties uz lietu kārtību. Mums vajadzētu Aštons kundzei prasīt, kas tur īsti notiek. Par Eirolex, Euleks. Mums ir jāatbalsta Euleks akcijas Kosovā, bet arī nedrīkstam izvairīties no diskusijām par problēmām, kas ir saistīts ar šo misiju. Iespējams, ka vajadzētu izvērtēt jauna Euleks pārstāvi Kosovā izvirzīšanu. Nākamais eh, Mārtijas ziņojums apsūdz vairākus, vairākus um, aktīvistus, un eh, līdz ko mēs uzzinām, es domāju, ka mums vajadzētu uzzināt, kas notiek šajā valstī. Ano Rakiskungs. Ε, καταρχήν είναι πραγματικά ένα οξύμορο σχήμα και νομίζω... Es domāju, ka tas pārāda Eiropas Savienības būtību, runājot par vienas valsts iestāšanos, kas atdalās no citas valsts, kas um, gatavojas iestāja Eiropas Savienībā. Tā ir valsts, kas ir izveidojusies pēc ANO kara bijušajā Dienvidslāvijā. Un tāpēc e, tiek sacīts, ka robežu grozīšana ļoti bīstama, no tā ir jāizvairās, bet tā tas notika NATO kara laikā reģionā. Otrkārt, to valstu valdības, kuras neatzīst Kosovu, ir valstis ar parlamentāro vairākumu pievaras. Varbūt vajadzētu runāt ar šīm valdībām, kāpēc tās neatzīst Kosovu, bet jūs zināt arī, ka šeit ir citas interesu spēles. Un tagad par ziņojumu. Pirmkārt, es uzskatu, ka ir ļoti provokatoriski visām Balkānu valstīm kad tiek runāts par pievienošanos, kā var norādīt ar pirkstu uz korupciju, kā šeit ir 15. punktā. Negribu sacīt, ka tā nav, bet tāda pastāv Grieķijā, Francijā, Vācijā, visur pastāv korupcija, un ir liekulīgi rādīt uz pirkstu ar citiem, lai gan pašiem savās mājās nekas neiet labāk. Katrā ziņā ir skaidrs, ka korupcija sākas no galvas kā saka grieķu valodā, zivs e, pūst no galvas, un šeit ir tieši tāpat. E, e, korupcija vislielākā ir galv, galī. Tālāk par Euleks korupciju ir tiek norādīts, ka, ka korupcija pastāv tāpēc, ka kor Kosova notikusi atzīta un tā tālāk, bet tieši sliktās ekonomiskās situācijas dēļ vairākumam valstī ir jādzīvo no pelēkās ekonomikas, un tas nemainīsies, kamēr situācija neuzlabosies. Paldies! Komisija. Paldies! Komisija Vēlas pateikties Lūro Čekas kundzei. Mēs esam labi sadarbojušies. Mēs esam pateicīgi ārlietu komitejiem parlamentam par atbalstu saistībā ar mūsu iniciatīvu Kosovas sakarā un mēs redzam pamazām, ka mūsu darbs e, nes augļus vīzu e, liberalizācijas e, procesu un tirdzniecības pasākumu atjaunošanu, kā arī esam ievērojuši daudzsološo vispārīgo lietu padomes secinājumu pagājušajā gadā, kā arī sadarbības nolīguma veidošanos, mēs eh, cieši sekojam attīstības procesam Kosovā un esam iecerējuši šogad pavasarī um, pabeigt darbu pie sarunu jautājumu. Ja Kosova ņems vērā um, šīs prioritātes, referenti lūdzu. Paldies! Paldies kolēģiem, kur izteicās, paldies komisijai. Gribu atsaukties uz kolēģu sacīto un vēlos pateikties eh, jums par šo eh, līdz šim labo procesu un sīkāk runāt par eh, dažiem punktiem, ko kolēģi pieminēja. Vienu pieminēja Poselta kungs, sakot, ka šajā ziņojumā Mēs skaidri norādām, ka Kosovas sadalīšana nav uz spēles un jūs skaidri runājat, ko tas nozīmētu ne tikai Kosovai, ne tikai Serbijai, bet visam reģionam, ko nozīmētu valsts sadalīšana. Kūkana kungam gribu pateikties par sacītu un dzirdēju, ka es zinu, ka ir daži grozījumi, kuros jūs vēlējās izņemt manis iekļauto atsauci uz revīziju palātas tiesu, kad bija runa par faktu, ka e, trūkst atzīšanas, un es arī redzēju jūsu grozījumus. Mēs e, dažus no tiem iekļāvām kompromisos, tomēr es gribētu e, atstāt ārpusē atsauci uz atzīšanas trūkumu, jo tas, tas radītu problēmu Interpol citās ziņās, jo visa policijas sadarbība būtu vienkāršāk nekā tagad. Es nesaku, ka tas atrisinātu problēmas Kosovā, nebūt ne. Tomēr Kukankungs. Es augstu vērtēju sadarbību, kāda mums ir dienvidu Uh, Austrum Eiropas delegācijā. Un vēlos jums pateikties par uh, jūsu piezīmēm. Mums ir vajadzīgs vairāk informācijas par dialogu ar Aštonas kundzi. Jums ir pilnīgi taisnība šeit. Un arī par jauno uh, Euleks misijas vadītāju iecelšanu jo, manuprāt, ļoti nozīmīgi, ka misija turpinās. Angurākis kungs, jūs kritizējat, jūs saucat par liekulību to, ka šajā ziņojumā mēs norādām uz korupciju, kas notiek Kosovā. Gribu sacīt, ka mēs to darām visos ziņojumos par valstīm, kur pastāv korupcija, un, protams, arī pastāv augsta līmeņa korupcija mūsu pašu valstīs. Manā valstī tāda bija. Un Štāses kungs, kas bija parlamenta eh, deputāts, Eiroparlamenta deputāts, tika eh, notiesāts ar cietumsodu. Jā, arī mūsu valstī ir korupcijas gadījumi, bet nesajauksim lietas. Mēs mēģinām, un arī mūsu dalībvalstīs Mums ir jāstrādā pie tā vairāk, bet tas nedrīkst mūs kavēt no korupcijas kritizēšanas, ja tā notiek citur. Tāpēc es gribētu jūs aicināt neizmantot vārdu liekulība, ja mēs runājam par korupciju, kas notiek citur un ne tikai mūsu mājās. Katrā ziņā paldies kolēģiem un ēnu referentiem un ceru uz uh, veiksmīgu balsojumu 7. februārī. Paldies! Un tagad, kolēģi, pie nākamā darba kārtības punkta. Tagad mums pievienosies Mingareli kungs. Wir führen diese Sitzung durch äh, mit. Mēs äh, šo sanāksmi esam organizējuši kopā ar Magrebas delegāciju. Pancēri kungs ir priekšsēdētājs. Paldies viņam par palīdzību. Mingarēli kungs ir uh, austrumu un dienvidu kaimiņu attiecību uh, grupas direktors. Un mēs gribētu tagad pievērsties ziņojumam par eh, ciešāku sadarbību un reģionālo integrāciju Magrebas valstīs - Alžīrijā, Lībijā, Mauritānijā, Marokā un Tunīsijā. Tad uh, eh, Mingareli kungs. Tad mēs uh, vienmēr uzskatījām, ka jūs uh, virzāt uz priekšu Magrebas integrāciju. Mēs, protams, atbalstām šo reģionu un demokrātisko pārēju. Uh, gan uh, divpusējās uh, attiecībās, gan daudzpusējā līmenī. Tad ne tikai uh, mēs ar šīm valstīm sadarbojamies, bet atbalstām arī sadarbību starp šīm valstīm. Tad, nu, problēma reizēm ir saistīta ar izaugsmas trūkumu šajās valstīs. Mēs ceram, ka jūsu kopējais paziņojums palīdzēs mums izstrādāt kopēju nostāju. Lūdzu, Mingareli kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā vienmēr ir liels prieks eh, ārlietu dienestu vārdā dažās minūtēs jums prezentēt uh, komisijas un šī dienesta ziņojumu, jo tas ir kopīgs ziņojums, ko sagatavojas augstā pārstāvja komisija. Īsos vārdos izstāstīšu, kāpēc mēs uzskatījām par nepieciešamu sagatavot paziņojumu par mūsu attiecībām ar Magrēbu valstīm un aprakstīšu galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskar šīs Magrēbu valstis un noslēgumā pastāstīšu, kādā veidā Eiropas Savienība varētu palīdzēt Magrēbu valstīm attīstīt reģionālo sadarbību, lai labāk risinātu tos izaicinājumus, ar kurām tās saskaras. Šis paziņojums kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka Magreb valstis eh, pie pirmās kas saskārās ar notikumiem, kuras, kuri pirms diviem gadiem skāra vidusjūras dienvidu krāstu. Atcerēsimies, kā arā pavasars sākās Tunisijā, ka viena no valstīm, kas tika visvairāk pārveidota, bija Lībija, un vēl viena valsts, kurā notika revolūcija, tomēr tika skarta, un pakāpeniski attīsta politisko attīstību, tās ir konkrēti šeit Maroka un Alžīrija. Tālāk nākošais iemesls ir tas, ka Magrib valstis pagājušā gada laikā, kas saskārās līdz šim ar grūtībām savā sadarbībā, pauda um, vēlmi tuvināties. Jūs zināt, kā pastāv eh, attiecības, kas nav vislabākās starp Alžīriju un Maroku, un pēdējo eh, gada laikā bija ministru līmeņa tikšanās starp Alžīriju un Maroku, kas liek mums domāt to, ka šīs valstis ir aptvērušas, kādu cenu tās maksā par sadarbības trūkumu un ir gatavas sadarboties labāk Eh, vai virzīties uz reģionālo integrāciju. Tunisija to ir labi sapratusi, jo pagājušajā gadā eh, Tunisija mēģina organizēt Magreb samitu, diemžēl tas nenotika, bet mēs ceram, ka mūsu tunisiešu draugi tomēr eh, varēs aicināt pie sarunu galda piecus Magreb valstu vadītājus. Un trešais iemesls ir tāds, ka ārējais dienests un komisija strādā pie eh, paziņojumu par 2011. gada martu un Eiropas Savienības reakciju uz Arābas pavasari, jo eh, Magreba valstīm ir zināma specifika, un mūsuprāt ir ņemt vērā eh, šo specifiku ir liederīgi. Un, protams, šis paziņojums attiec uz mūsu attiecībām ar Magrebu valstīm. Vispārīgāk runājot attiecības, kas, kuras Eiropas Savienība ir veidojusi ar Āfrikas kontinentu, kopīgās stratēģijas Āfrika Eiropas Savienība ietvaros. Otrakārt, kāda ir galvena izaicinājuma, ar kuriem saskars šodien Magreba reģionas? Protams, jūs tos visdrīzāk zināsiet, bet es tomēr atgādināšu. Pirmkārt, Magreba valstis ir uzsākuši demokratizāciju procesu kas ir izpaudies pēdējo gadu laikā, bet kas saskars ar nopietniem šķēršļiem. Šajās valstīs ir notikušas vēlēšanas atsevišķām valstīm, piemēram, Lībijā tās bija pirmās vēlēšanas vēsturē citām valstīm, tādām kā. Ka... Tunisija tās bija vēlēšanas, kuras pirmo reizi noridēja pienācīgos apstākļos. Tāpat arī eh, šajās valstīs jaunu lomu spēlē pilsoniskā sabiedrība, konkrēti organizācijas, kuras eh, pārstāv sievietes un, un jaunatni. Tāpat arī vispārīgā veidā runājot, ir mēģinājumi veidot pretsvaru varai, kas ir nepieciešams demokrātijā. Bet šīs demokrātijas e, kustība saskars ar šķēršļiem, un jūs to zināsiet, tāpēc arī mūsu tunisiešu draugi skaidro, ka ats, e, sievietes bieži vien jūtās nedrošāk Tunisijā, jums saprotam iemeslu dēļ, mākslinieki jūtas mazāk brīvi, jaunieši sāk slēpties, lai iedzertu alus glāzi, un kopā tās viss pamazām ņemot vērā atsevišķu kustību un salafī kustības spiedienu rezultātā, ieņem savu vietu. Tā tad eh, tomēr demokrātija, kas ir reāli saskars ar šķēršļiem, un mūsu Eiropas Savienības pienākums būtu to pa, virzīt pa pārējo ceļu. Otrais izaicinājums ir sociāla ekonomiskā situācija. Eh, katru gadu ir aizvien vairāk jauniešu nekā darba vietu darba tirgū, tā tad pieauga bezdarbs, dzīves apstākļi pēdējo divu gadu laikā nav uzlabojušies, gluži otrādi tie ir pasliktinājušies. Tas nozīmē, ka pastāv pieaugoša frustrācija dzīvotāju vidū, konkrēti jauniešu vidū, un ka šī pieaugošā frustrācija, ja mums neizdosies palīdzēt Magreb valstīm Eh, mainīt tendences virzienu un atsākt noturīgus attīstības procesu, tad politiski tas var pārveidoties kā atgriešanās pie tendencēm, kuras mēs visdrīzāk gribētu aizmirst šajās valstīs. Treškārt ir lauksaimniecības problēma. Lauksaimniecības izaugsme lielākajā daļā šo valstu e, tika kavēta struktūrāla problēma e, dēļ trūka investīciju, ūde, pietrūka ūdens, aug, augsnes degradācijas, un ja mēs vēlamies e, atsākt lauksaimniecisko ražošanu un palīdzēt lauksaimniecības struktūrām, jo galvenokārt šīs ir lauku valstis, ir nepieciešams kaut ko darīt, lai palīdzētu tām atsākt un palīdzēt pārstruktūrēt ražošanu un lauksaimniecības pasauli. Un tālāk ir arī nepieciešami dinamizēt e, privāto sektoru, padarīt to dinamiskāku, jo jūs zināt, ka vairākās šajās valstīs pats, ja mēs atbalstam sociālo tirgus ekonomiku, tomēr, lai veido darba vietas, ir nepieciešams spēcīgais privātais sektors, uh, un šeit ir ļoti daudz darāmā. Visbeidzot, jānorāda, ka eh, lielai daļai iedzīvotāju eh, trūkst pilsoņu tiesību, sociālo tiesību, pastāv lielas atšķirības starp reģioniem un ir nepieciešams nopietni strādāt pie šiem jautājumiem, jo no savām valstīm mēs zinām, ka nevar būt noturīgas izaugsmas bez minimālas sociālās kohēzijas. Lūk, tie ir galvenie izaicinājumi. Un visbeidzot, īsos vārdos runājot, jo nav nozīmes par to runāt. E, gari tie ir draudi, e, kas ir samilzuši pār šo reģionu, konkrēti organizētā noziedzība. E, ja šeit es nosaukšu tikai Malī un Alžīriju, un es domāju, ka nav pat vajadzības par to stāstīt sīkāk. Tagad, ko šeit var darīt Eiropas Savienība? Pirmkārt, tā var palīdzēt reģionālajiem organizācijām, kas jau pastāv. Ir Arābu Magrēba Savienība, kuru vada Benājaba kungs ģenerālsekretārs, kas ir samērā dinamisks, viņš mēģina palaist šo mašīnu, bet ņemot vērā sliktās attiecības ar Alžīriju un Maroku. Līdz šim daudzie pētījumi eh, Arābu Magreba sakarā ir palikuši uz eh, grāmatu plauktiem. Ir jāpalīdz Arābu Magreba valstīm eh, transformēt šos pētījumus par konkrētām realitātēm. Otrkārt, 5 plus 5 pasākums, kurš no ziemeļiem apvieno Itāliju, Spāniju, Franciju, Maltu, Portugāli. Bija 5 plus 5 samits oktobrī Maltā. Ir notikušas vairākas ministru sanāksmes pēdējo, pēdējā gada laikā transporta drošības eh, ziņā. Tas ir forums, kurš varētu būt noderīgs it, E, pirmkārt fórums ideju apmaiņai, bet ir jāpalīdz šīs idejas transformēt par konkrētām realitātēm. Un pēc tam ir savienība vidusjūrai, kas ar Francijas pūliņiem līdz šim ir baudījusi visai viduvējas panākums. Tai e, vajadzētu šai savienībai pielikt, e, piešķirt būtiskāku dzīvotspēju un Barcelonas sekretariātam vajadzētu spēt novest līdz galam tos lielos pasākumus, kas ir jūras lielceļi, uh, Eh, eh, jūras ūdens eh, atsāļošanas programmas, saules enerģijas programmas un citi pasākumi šeit tiek iekļauti. Tas būtu organizācijas un reģionālās iniciatīvas. Tālāk otrais punkts, kur vajadzētu iesaistīties, nu, ir atbalstīt demokrātiskās reformas. Kā jau sacīju, pastāv nopietni šķēršļi un tāpēc vēl jo svarīgāk mums ir tos atbalstīt un virzīt pareizā pa pareizo ceļu, kādā veidā. Pirmkārt, veidot pilsoniskās sabiedrības tīkloģumus. Katrā no valstīm veidojas pilsoniskā sabiedrībā, bet šīs uh, organizācijas būtu vēl jo spēcīgākas sadarbojoties reģionālu tīklojumu ietvaros, un tāpēc vajadzētu palīdzēt tām izveidot šādus tīklojumus. Vēl viena ideja, un tas varētu interesēt it īpaši jūs deputāti, dāmas un kungi, uh, pastiprināt apmaiņas starp Eiropas un nacionālajiem parlamentiem un Magrebas parlamentiem, jo lielākajā daļā Magreba valstu parlamenti nav ar visai nozīmīgu lomu. Ja mēs vēlamies, lai šīs sabiedrības kļūst demokrātiskas, tad e, pa, deputātiem ir jābūt ar tādu pašu lomu, kāda deputātiem ir pie mums, un viens no veidiem būtu apmainīties ar jūsu uh, darīt zināmas jūsu labās prakses, pastiprināt sadarbību starp jums un starp viņiem. Tālāk būtu labi stiprināt pašvaldību kapacitātes. Kā jūs zināt, uh, pie mums vairākās valstīs, tādās kā Itālija, Vācija, ir ļoti tālu gājusi decentralizācija, jums ir plaša pieredze šajā jomā, un vajadzētu dalīties šajā pieredzē ar viņiem, lai arī viņi varētu veidot, darboties spējīgu decentralizāciju, jo dažkārt šāda decentralizācija notiek, un pēc tam tas maksā ļoti dārgi. Tāpēc es runāju par decentralizāciju, kura darbojas un tālāk mēdīju un kultūras loma Magreba valstīs, jo atzināmos apstākļos mēdīja un kultūra ir e, efektīvi demokrātijas, demokratizācijas vektori, un šo jautājumu sakarā mums būtu jāsadarbojas. Tālāk par pasaules draudiem runājot ir efektīvāk jācīnās pret terorismu un organizēto noziedzību, jo mēs redzam, ka nekas nekur nevirzās, pastāv sadarbība, bet ņemot vērā notiekošo, tomēr vajadzētu darīt vairāk, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt vairāk stabilitātes eh, Sahel-Saharas reģionos, tāpat lielāku kontroli kodolu eh, ķīmiskām un bioloģiskām matērijām ir izveidots koordinācijas centrs Marokā šajā sakarā, bet mums vajadzētu pastiprināt sadarbību, jo šie ir draudi, kas apdraud ne tikai viņus, bet arī mūs. Pilnīgi noteikti ir jāpalīdz veidot tiesisko aparātu, armiju, policiju, drošības aparātu, lai tas varētu efektīvāk darboties pret organizēto noziedzību. Un ir jāatbalsta visi pūliņi e, konfliktu regulēšanas un samierināšanās jomā, jo ļoti bieži tie ir ilguši konflikti, kuri um, veicina un organizēto noziedzību. Lai attīstītu solidāru ekonomiku, ir jāpalīdz viņiem izveidot efektīvāku izglītības sistēmu, jo līdz šim, ja šo valstu universitātēs ir daudz diplomantu, tad tomēr jānorāda, ka izglītības kvalitāte klibo, tāpēc ir jāņem vērā tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai uzlabotu profesionālās un citas izglītības un apmācības kvalitāti šajās valstīs kopumā. Šim nolūkam atkal ir jāpalīdz veidot tīklojumu reģionālā līmenī, nodarboties ar tehniskām viedokļu apmaiņām un piedāvāt uh, stipendiju programmas eh, Tempus, Erasmus Mundus un citas, kādas ir mūsu rīcībā. Tālāk eh, Eh, par pārvaldību runājot, ir jāpalīdz uzlabot eh, ražošanas kvalitāti, piekļuvu finansējumam eh, un nodrošināt labāku pieredzi ārējam tirgumu. Un tas viss ar koncentrāciju uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tieši MVU tīklojums dotu iespēju radīt darba vietas, kas ir tik ļoti vajadzīgas. Tāpat arī ir jāpalīdz viņiem piedalīties mūsu inovācijas un pētniecības programmās konkrēti Eiropas eh, ietvaru programmā apvārsnes 2020, kā arī veidot tīklojumu starp uzņēmējiem, eh, padomniekiem uzņēmumos un, ja iespējams, sniegt tehnisku atbalstu Magreb valstu bankām. Komerciālā ziņā ir jāstiprina komerciālā sadarbība starp Magreb valstīm pašām un jāsaista šī intra Magrebas eh, sadarbība ar brīvās tirniecības zonu ko mēģina veidot Eiropas Savienība ar Magreba valstīm, bet ir pilnīgi skaidrs, ka būs ļoti grūti palīdzēt Magreba komerciālajai attīstībai, kamēr e, eh, robeža starp Alžīriju un Maroku ir slēgta. Tāpēc Šeit ir jāizmanto mūsu politiskās sviras, ja tādas mums ir, lai pārliecinātu viņus, ka 21. gadsimtā e, e, no, mēģināt sakārt atrisināt problēmas, slēdzot robežas, ir novecojis paņēmiens. Tālāk par transportu jomā un enerģijas jomā ir jātīsta transmagrēba tīkli, konkrēti transmagrēba autoceļi un jāveido eiro vidusjūras gaisa telpa. Enerģijas jomā mums ir jāpalīdz attīstīt atjaunīgās enerģijas, energoefektivitātes programmas un it īpaši integrēt elektrības un gāzes tirgu mūsu Eiropas elektrības un gāzes tirgu. Dažādas aktivitātes jau norit, bet mums jā, jādubulto mūsu pūliņi. Vēl ir viena nozara, kurā mums ir jāda, jāsadarbojas ir pilnīgi viss, kas saistās ar e, klimatu un apkārtējo vidi, jo it viss, kas attiecas uz ūdens, gaisa, e, resursu, jūras resursu pārvaldību. Šeit mums ir daudzas kopīgas intereses, un mums ir jāpātrina gan mūsu dialogs, gan mūsu sadarbība. Visbeidzot, civilās aizsardzības jomā ir jāsad, jāpastiprina mūsu sadarbība, jo tās dabas katastrofas un cilvēka radītas katastrofas Eh, kas notiek šajā reģionā, tiešā veidā ietekmē mūs, tāpēc mums, mēs esam ļoti interesēti sadarboties. Lūk, priekšsēdētājs, ceru, ka es neizteicos pārāk ilgi, bet, nu, tomēr es varēju pieskarties tikai daļai no priekšlikumiem, kas ir iekļauti komisijas un augstās eh, pārvaldes eh, pārstāvis paziņojumā. Paldies! Grazie, grazie, prezidente. Ehm, Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlētos pateikties Mingarelli kungam par viņa prezentāciju. Vienlaicīgi vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir raudzīties, lai veidotu tādas attiecības, kas veicinātu mūsu augstāk pieminēto valstu demokrātiskos procesus. Un tie ir mūsu dienvidu dalību valsts, kur šajā darbā varētu palīdzēt īpaši. Vēl bez tam eh, vajadzētu sakārtot prioritātes. Nav jau tā, ka mums visu laiku ir jāizvirza jaunas prasības, lai tiktu izdarīts tas vai cits, lai integrētu Magreb valstis. Tieši otrādi. Mums ir jāmēģina darboties politiski, lai tiktu pāri izaicinājumiem ja mēs uzspiedīsim, tad nekāda jēga no tā nebūs. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs piedomātu par to, ka šis mirklis e, reģionam ir izšķirošs un prasa nekavējošu rīcību no augstās pārstāvis puses. Tas attiecās gan uz reģionu drošību, gan arī uz šobrīd tik aktuālo situāciju Malī ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paši sev uzdot jautājumu, ko mēs gribam. Ziņojums, kur mēs pieņēmām jau desmitajā gadā šajā parlamentā, šajā ziņojumā jau toreiz parādījās vesela virkne aktivitāšu, kuras vajadzētu īstenot šajās valstīs. Bet eh, šāda veida dokuments ir uzteicams, un tomēr šis dokuments ir sagatavots precīzi divus gadus par vēlu. Tāpēc eh, es vēlētos uzdot jautājumu par mūsu darba spējām un kāpēc arī mēs nevarējām ātri sagatavot atbildi uz tur notiekošo. Nākamais - reģionālā in integrācija. Šeit parādījās viens jautājums par Barcelonas procesu un varbūt, ka vajadzētu izveidot brīvās tirzniecības zonu. Arī par to mēs e, diskutējām ja pareizi atceros, pat balsojām jau 2010. gadā. Cik tad ilgi mums vajag runāt un cik tad ilgi mēs rosīsimies, iekams ideja sāks augt un plaukt? Domāju, ka mums ir jāpāršķir lapus un jāiet dzīvē tālāk. Tas attiecās arī uz Magreb valstu valdībām, kurām ir pilna atbildība par to, lai šī integrācija izdotos. Bet jautājums ir, vai Eiropa to vēlas, vai Eiropa tiešām sirdī vēlas tikt iesaistīt šajā scenārijā un redzēt pilnīgu integrāciju. Šeit es nedomāju tikai Eiropas institūcijas, es domāju arī pilsonisko sabiedrību, nevalstiskas organizācijas, visi tie, kuriem ir samērā plašas zināšanas par šajā reģionā notikušo politisko un pilsonisko dinamiku. ir vesela virkne neatbildētu jautājumu. Mēs esam uzsākuši arī dialogu ar interparlamentārajām delegācijām, un eh, domāju, ka šis dialogs turpināsies. Tas ir tas, ko vēlējos sākumā pateikt, un vēl vēlētos uzsvērt, ka uh, kopā, mums ir jāizveido institucionāls ietvars, kurā būtu skaidri sadalīta atbildība. Un tikai pēc tam dažādas iesaistītās puses var uzsākt sarunas un diskusijas un sadarbību savā starpā. Mums ir jāveicina šīs sadarbības uzlabošanās piemēram, starp Magreba parlamentu un Eiropas Savienības parlamentu, kā arī dalību valstu parlamentiem. Bet uh, ir jāizprot arī tas, ka mēs vēlamies uh, sniegt institucionālus dabas atbalstu šajās valstīs īstenotajiem procesiem parlamentos. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu, un lai šo priekšlikumu varētu īstenot dzīvē, šeit parlamentā, uh, Tādēļ eh, ņemot vērā situāciju kaut vai malī, lai mēs varētu norganizēt tikšanos starp eh, mūsu parlamentu, starp Magreb parlamentiem un eh, Eiropas parlamentu, tad mums vajadzētu šo tikšanos piesātināt ar aktuālu darba kārtību. Svarīgākais ir drošība. Šeit visi esam viensprātis. Ja mēs vēlamies valstī izveidot labklājību vai redzēt plaukstam tirsniecību, tad svarīgākais ir miers. Lai Magreb valstu pārstāvi varētu uzsākt augsts raudas politisko dialogu gan ar Eiropas Savienības, gan citām valstīm, tad, kā jau Magarelli kungs teica, tas ir Fīles kungs, kurš par šiem jautājumiem ir diskutējis, un diskutējis arī par to, kā, šos, kā šīs idejas realizēt dzīvē. Tas attiecās uz enerģiju, uz transportu, uz privāto sektoru, uz lauksaimniecību, kā arī uz civilās partnerības veidošanu. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai sadarbība spēlētu adekvātu lomu. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka komisija ir uzņēmusies savu lomu, un esmu priecīgs arī par to, ka kopīgi izveidotā komisija parlamentā dara savu darba daļu, lai tiešām beigās mēs nonākam pie konkrētiem rezultātiem. Gomes skundze lūdzu. Paldies Mingarelī kungam par visaptvarošo un ļoti korektu izklāstu, bet kāpēc ir tik grūti īstenot jūsu detalizēto redzējumu, kurš, manuprāt, pilnībā atbilst. Centieniem no mūsu puses um, un sadarbībai ar um, vidusjūras dienvidu krasta pilsonisko sabiedrību un tā sastāvdaļām. Arī es gribētu jums jautāt, um, Jo jūs e, pieminējat šķēršļus demokrātijai, kas izriet arī no salafistu kustības šajā valstī. Mēs zinām, ka daudzās valstīs jaunatnes bezdarba faktors ir viens e, no izskaidrojumiem šīs kustības pieaugumam, bet ir arī valstis, kur šī kustība ir bez saknēm, konkrēti Lībijas gadījumā, un tomēr tā tiek veicināta no ārpuses, no tādām valstīm kā Katāra, Saudarābija un citas. Un kāda veida darbības dienesta līmenī sadarbības ar šīm valstīm ir paredzētas kā, kādas, um, kādi pasākumi un kādas uh, E, negatīvās sekas būtu paredzamas, jo ja netiek kontrolēts džihāda un terorisma elements, ko šī kustība var izraisīt. Tālāk gribu uzdot jautājumu šis um, smagais incidents Alžīrijā pēc malī krīzes. Kāds ir jūsu redzējums notikušajam, jūsu versija. Es um, šeit negribētu, lai jūs izsakāties par uh, operācijas brutalitāti, vai ir daudz skaidrojumu, bet ir dažādi avoti. Es uh, um, sazinājos ar Alžīrijas opozīciju, kas uzskata, ka notikušais vēl jau vairāk, ka tas. Um, netika tādā veidā organizēts, ka tas jau atbilst um, Alžīrijas um, varas um, sāncenšiem. Kā jūs domājat, ko Alžīrijas valdība vēlas izraisīt šajā valstī? Vai tas būtu iebiedēt sabiedrību? bet arī vai tas fakts, ka nav pietiekami daudz politisko kustību Alžīrijā, vēl tikai nepasliktina e, reakcijas iespējas tik bīstamās situācijās, kad veidojas gan teroristu kustības, gan mafijas, gan organizētās noziedzības, taisa skaitā ar e, visām tām briesmām, kuras jūs e, norādījāt. Tālāk Lībijā, eh, kur nav armijas, ne citu spēku, lai nodrošinātu naftas, eh, <clears throat> naftas iekārdarbu. Ja tāda situācija veidojas, pastāv ļoti liels baidu līmenis. Visbeidzot, jūs pieminējāt to, cik svarīga ir konflikta noregulēšana, un norādījāt arī e, problēmas starp e, Alžīriju Maroku, tāpat arī ir konflikts e, Rietumu Sahārā. Es e, pēc šī reģiona apmeklēšanas sapratu, ka tas ir tikai avots rekrutēšanai dažādās mafijās. Es zinu, kāda ir vēsturi, ka valsts ir sašķelta, bet redzot. situāciju uz vietas, redzot to, kā šis konflikts. Mālī ziemeļu vai sāk. Sahārus eh, konflikts ir instrumentalizējams no teroristu puses, vai būtu prātīgi pievērt acis uz to? Jā, tas bija viss no manas puses. Vi permetto io qualche domanda. Cercherò di essere molto breve. Un eh, tagad es vēlētos uzdot jautājumus. Mēs esam sākuši runāt par sadarbību ar Magreb valstīm, un e, sadarbība ir ļoti komplicētas dabas. Šīs valstis savā starpā lielā mērā atšķirās. Maroka un Ēģipte, Malī valstu starpā ir būtiskas atšķirības. Un tomēr ir instrumenti, kurus mēs varam izmantot - kultūras saites, diplomātija, sadarbība tirzniecības sakari, sadarbības starp parlamentiem. Un eh, tomēr mēs varētu iedomāties arī sadarbību eh, arotbiedrību starpā. Arotbiedrības ir bijusi ārkārtīgi svarīgas mūsu labturības, lab, labklājības sistēmas izveidošanā. Uh, lai palīdzētu sabiedrības vājākajiem locekļiem. Un tas varētu būt arī instruments, lai situācija uzlabotos ne tikai ekonomiski, bet arī sociālā ziņā Magreb valstīs. Kādā veidā varētu apkarot ļoti spēcīgo un paudzēs iesakņojušos korupciju Magreb valstīs? lai arī šajās valstīs mēs varētu izveidot daudz maz vienlīdzību. Un tagad par tirgu. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šajās valstīs strādāt un kaut ko pārdot ir grūti, vēl jau vairāk valsts atbalsta MVU nav tikpat kā nemaz. Mēs esam nodibina, iedibinājuši dialogu starp parlamentiem, un tas ir apsveicami. Un tomēr Eiropā ekonomika lielā mērā balstās uz MVU un var teikt, ka arī Magreb valstīs ir līdzīgi. Un tomēr šo valstu parlamentu demokrātiskā pieredze ir tik ļoti trausla un īsa, Vēl jūs savos ievadvārdos pieminējāt vienu tēmu, par ko vēlētos uzdot jautājumu. Varbūt, ka mēs varam savu pieredzi nodot Magreb valstīm, mūsu pieredzi par to, kādā veidā notiek attālāku teritoriju pašpārvalde. Piemēram, Itālijā. Itālijā reģionu pašpārvalde ir ļoti spēcīgi izteikti, tas pats attiec arī uz Skandināviju. Tā ir demokrātiskas pārvaldības spēcīga pašizpausme. Un e, jautājums par to, kādā veidā sadalīt atbildības starp centralizēto un reģionu pašpārvaldi. Bet ja nav cieša sadarbības starp reģioniem, tad pastāv risks, ka attīstība reģionos nenotiks tik ātri un veiksmīgi, kā mēs to vēlētos redzēt. Par uzņēmumiem. Kurš tad var izveidot uzņēmumu, ja nav investīciju? Un kurš tad vēlēsies investēt, ja nav drošības un ja valstī nevar īstenot tirzniecības pasākumus? Ja mēs vēlamies resursus pārvest uz uzņēmumiem, bet nerisināsim drošības apsvērums un problēmas, tad nekas no tā nebūs. Vienarā nākošais runātājs. Paldies, es domāju, ka jautājums par attiecībām starp Magrebu un Eiropas Savienību ir būtisks. Domāju, ka šī sabiedrības atrodas krustcelēs debatas, kas norit Magrebā, ir tādas pašas kā Eiropā kāda tipa sabiedrība, kāda veida brīvības, kāds ir reliģis, eh, kāda reliģijas vieta ir sabiedrībā. Un šīs krustceles mums uzliek atbildība ir divas iespējas un, un alternatīvas. Ir jaunatne izmisumā, bez darba, nedrošiem apstākļiem. Un ievērojams izglītības līmenis. Tā tad vai nu mēs īstenam savu lomu, tā kā tie ir mūsu kaimiņi, kā pastāv svarīgas vēsturiskas un cilvēcīgas saiknes, mums ir, um, noz, mums ir jārīkojas, vai arī mēs neko nedaram, un šie jaunieši pievērsīsies pie islama instrumentālācijas, pie vahabistu eh, nostājas, ko atbalsta Katāra un eh, Saudarābija. Vajadzētu saprast to arī attiecībās ar eh, Katāru un Saudarābiju, ka tām ir svarīga, bet negatīva loma. Mēs zinām, ka tās atbilst, atbalsta vienu partiju, bet ir citu, ka tās atb, izplata video ar noslēgtas sabiedrības atspoguļojumu. Uh, Es domāju, ka jauniešu jautājumam ir jābūt mūsu rīcības centrā. Šī jaunatne ir ļoti atvērta, tā ir sociālajos tīklos, tā sako Eiropas televīzijai, un līdz šim mēs esam bijuši um, promesoši. Mums ir jādod iespēja vidusjūras problēmu risināt risinot, eh, saprast, ka eh, valstiem ir jābūt stingriem. Mums ir jāatrod jauni tirgi ekonomikām dienvidos. Mums ir. Eh, mēs nedrīkstam to uzskatāt tikai kā tirgu, kur, kur mūsu ekonomikai. Un Viens svarīgs, kas man šķiet būtisks, ir kultūras un izglītības jautājums. Piemēram, Arābu Magrebs Savienība. Šis jautājums um, man ievieš ļoti lielu nemieru, jo Magrebas sabiedrība ir ne tikai Arābu. Um, ir Tamazī, ir Berberu jautājums Un runāt par Arābu Magreb Savienību ir nepareizi. Magreb Savienība, jā, Ziemeļāfrika jī, bet tamazāri, kas ir berberu jēdziens, kas apzīmē šo Magrebā reģionu. Un tālāk viens, gribu citēt vienu filozofu, kurš ir Eh, sarakstīs darbu Magreb, eh, Magrebs daudzskaitlī, jo ir jāsaprot, ka šeit pluralitāte gan kultūras, gan valodu, gan apziņas, jā, tur va, jūs varat būt musulmaņi, bet Magrebā vienmēr ir dzīvojuši gan um, jūdi, gan kristieši, un tāpēc šī pluralitāte ir būtiska. Tāpēc Mums ir ar magrebiešiem jādomā par šo pluralismu jautājumu. Tālāk, ekonomiski runājot, iepriekšējais kolēģis runāja par korupciju un par tiesiskumu. Es domāju, ka ļoti daudzas Eiropas sabiedrības nevēlas investēt, tāpēc, ka nav juridiskas stabilitātes. Ja Alžīrijā. Al Eh, ir kāds konflikts, tad nav nekādu to iespēju atrisināt tiesas ceļā. Eh, juridiskais pamats tam ir jābūt iekļautam sarunu tematos. Mūsu nolīgumos, eh, un es, biju, es balsoju pret šo ziņojumu, mēs pieprasām no saviem partneriem atsacīties no muitas tarifiem. Manuprāt, tā ir kļūda, jo tā apdraud ekonomikas, kuras jau tā ir trauslas, par jauniešiem runājot. Gribu sacīt, ka mums savās attiecībās ir vairāk jāuzklaus pilsoniskā sabiedrība. Mums uh, gadījumos, kad ir autoritāri režīmi, ir ļoti kļūdaini uzturēt kontaktus tikai ar režīmiem. Un mums ir rūpīgi jāklausās, ko saka jaunieši. Un pēc pēdējais vārds no manas puses. Monastīrā notika Eh, Magribā eh, sociālais fórums eh, un nākamais fórums notiks Tunisā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi to atbalstīt. Svensson kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies, ka jūs sniedzāt mums tik plašu informāciju. Varbūt, ka situācija patiesībā ir tāda, ka mēs eh, specifiski esam ieinteresēti kādā konkrētā šā reģiona valstī. Es esmu ieinteresēts Tunisijā. Nezinu, vai sapratu pareizi. Iespējams, ka es negulēju un sapratu to ret. Vai es sapratu to pareizi? Jūs runājāt par vienlīdzību Tunisijā. Uh, Patiesībā Tunisija tādā ziņā ir bijusi zināmā mērā unikāla salīdzinot ar citām valstīm, kurā universitātē studē vairāk eh, sieviešu dzimumu studentu kā vīriešu. Un eh, atcerēsimies, kad šo valsti pārvaldīja Burdība un viņa Franču kundze. Arī šobrīd Tunisijā var redzēt, ka sieviešu situācija būtiski pasliktinās. Un vēl viens jautājums. Tunisijai ļoti nozīmīgs ir bijis turisms vienmēr, un būtu interesanti dzirdēt no jūsu mutes, kāda ir situācija turismu jomā šobrīd. Paldies! Merci. Alors, en premier lieu, je... Paldies. Pirmkārt, piekrītu visam, ko jūs sacījāt, Pancērīkungs, par to, ka nepieciešams konkrēti ieviest praksē šīs skaistās idejas un nevajag to visu atstāt uz grāmatplaukta. Šeit jums ir pilnīgi taisnība. Glamešas kundze, man šķiet, viņa ir izgājusi uzdev veselu rindu jautājumus. Es vispirms atbildēšu uz jūsiem, varbūt Glamešas kundze būs atpakaļ. Vai būtu Eh, noderīgi dalīties pieredzē arotbiedrību ziņā. Tas ir pilnīgi, pilnīgi nepieciešams. Tad, kad mēs runājam par pilsonisko sabiedrību, jādomā par NVO, tā skaitā par arotbiedrībām, jo valstīs, kur ir spēcīgas arotbiedrības, eh, arī demokrātija ir labāk iesakņojusies. Tunisijā, piemēram, eh, arotbiedrība ir ar nozīmīgu lomu un ar mūsu, pušu, mūsu pieredzi mēs palīdzam šajām valstīm attīstīt arotbiedrības. Pilnīgi jums piekrīt. Es varbūt vajadzētu sazināties ar ekonomikas sociālo lietu komiteju un piesaistīt viņus šim jautājumam. Mēs to skaidri, eksplicīti nesam norodījuši mūsu dokumentā, bet jums ir taisnība. Tālāk cīņa pret korupciju ir jāveido pretvar, kāda, kāda Eh, vara ir korumpēta, ir jāveido pretvara, ir vajadzīgi mēdīji, arotbiedrības, kas to var denunsēt, un neatkarīga tiesu sistēma. Tam ir jāpalīdz un neatkarīgas justīcijas un um, mēdīju līmenī mēs varam palīdzēt. Es nezinu, cik efektīvi, bet mēs uh, tērējam miljoniem eiro mūsu palīdzības sadarbības programmām, lai palīdzētu reformēt tiesu sistēmu un reformē, veidot neatkarīgus mēdījus. Es ceru, ka viss, ko mēs darām, būs ar savu ietekmi un tādā veidā varētu palīdzēt uh, attīstīt efektīvāk cīņu pret korupciju. Tālāk pilsoniskā sabiedrība pie mums ir ar nozīmīgu lomu cīņā pret korupciju. Es domāju, ka pie viņiem veidot palīdzot veidot eh, spēcīgu pilsonisko sabiedrību, mēs palīdzam cīnīties pret korupciju. Tālāk decentralizācijas riski. Jā, tās var, centralizācija var novest pie katastrofas, ja pašvaldības eh, slikti pārvalda vai tikai tīri savās interesēs pārvalda kādu jautājumu. Tāpēc eh, vajadzētu um, atbalstīt viņus decentralizācijas ziņā Marokā, piemēram, tāda notiek, bet mēs pavadām šos pasākumus, un arī šeit, es domāju, būs e, ietekme mūsu palīdzībai. Viens no līdzekļiem ir divi sadraudzības pilsētu veidošana, piemēram, departamenti Francijā vai provinces Itālijā, un attiecīgās, attiecīgi apgabali, rajoni, reģioni e, šajās e, vidusjūras dienvidu krasta valstīs. Tālāk gribu sacīt, ka šajās valstīs mēs mēģinām strādāt, lai uzlabotu drošības situāciju. Visgrūtākā ir situācija Lībijā. Mēs eh, veidojam robežu kontrolas operācijas, tāpat Tunizijā, nu jau vairāk kā gadu tiek piedāvāts eh, pārveidot un reformēt drošības nozari, un vispārīgā veidā runājot, mēģinam sadarboties ar viņiem, lai varētu reformēt drošības sektoru. Un notiek darbs pie investīciju drošības un noteikumu veidošanas. Arī šeit es nevaru apgalvot, ka ir gūti ārkārtīgi panākumi, bet ir redzams, ka kaut kas notiek, tomēr tie ir zinām šķēršļi. Vai Tunis ir atkāpusies atkapaļ sieviešu vīriešu līdztiesības ziņā? Runājot ar Tunisijas pilsonisko sabiedrību un sieviešu asociācijām, jūs dzirdat, ka ir jūtams spiediens uz to, kā sievietes ģērbjas, kā sievietes uzvedas dažādas, un domāju, ka jomās, kuras jūs pieminējāt Burgībā un Benalī laikā bija zināmi e, ieguvumi, un mums saka, šie ieguvumi varētu tikt zaudēti zem salafistu spiediena, un vēlreiz gribu sacīt, tie ir mūsu Tunisu siešu sarunu partneri kas to norāda. Ja tunisiešu sievietes lielā skaitā apgalvo, ka tās izjūtas piedienu, tad tām ir jātiec. Es neredzu iemeslu, kāpēc, lai to izgudrotu. Bet šķiet, ka pastāv kāds risks. Piemēram, kinoteātru slēgšanu skaits, tas ir pilnīgi neticams. Kino piedar pie kultūras, un tas ir um, nelāks signāls. Um, Tāpat arī um, dzērienu tirgotavas. Es nerunāju par alkoholismu, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc nedrīkstētu iedzert alu. Uh, piemēram. Tālāk vajag eh, uztraukties par sieviešu situācijas jau atbildēju. Tagad atbild Arnai Gomešai, kāpēc ir grūti īstenot šīs idejas. Viens no iemesliem un galvenais šķērslis sadarbības attīstībai reģionālā līmenī ir attiecības starp Alžīriju un Māroku, kas ir sliktas un jau līdz šim nav izvedies palīdzēt Magreb valstīm attīstīt sadarbību, reģionālo uh, sadarbību, tad galvenokārt tas ir šīs problēmas dēļ. Kā nostāties pret to, kas finansē salafistus? Šeit es esmu ļoti sarežģītā uh, pozīcijā. Mēs zinām, kas tos finansē, bet mums ir vislabākās attiecības ar viņiem. Vai mēs varam šīs problēmas risināt ar viņiem un kādā veidā par to ir jārunā, bet jūs redzat, šeit ir, šeit ir problēma. Jūsu nosauktās valstis, abas līča valstis, ir ļoti nozīmīgi investori mūsu dalību valstīs, un mūsu dalību valstis negrib sabojāt attiecības ar viņiem. Tā, šīs valstis spēka ļoti daudz eksporta produktu, tā skaitā ieroču un piegādā um, ļoti daudz vajadzīgā konkrēti, um, konkrēti naftas produktus, un tās, viņas abas šīs valstis ir Eiropas Savienības privileģēta partneri, un bez tām valstīs, kuras jūs ļoti labi pārzinat, šīs valstis finansē eh, partizānus, rada uh, eh, hausu, kā tas ir Lībija. Uh, Un ir jāapzinās, ka tajā pašā laikā šīs valstis mums ir vajadzīgas. Alžīrijas notikumi vai tas ir sāncensības auglis um, Alžīrijas valdības iekšienē? Man nav nekādu norāžu. Ir dažādas hipotēzes um, pieejamas, mēs varam sacīt, ko gribam, bet. Um, Mēs apzināmies, ka Alžīrijas dienvidos eh, tomēr pastāv un ir gan eks, džihāda ekstrēmisti, gan noziedznieki. Un pirms malī notikumu attīstības, un pat pirms Lībijas ekspedīcijas pirms diviem gadiem nedrīkstam aizmirst, pat jā, dažkārt no Eiropas Savienības mēs nevienmēr visu paredzam, tomēr tika uzsākt stratēģija attīstībai Sahelā. Uh, Tā tad nu, jau vairākus eh, gadus ne tikai Eiropas Savienība, bet iesaistītie partneri apzinājās, ka sa eh, problēmas, ar kurām saskaras Sahel valstis, gan taiskaitā, gan organizētā noziedzība, gan džihādisms. Un es nedomāju, ka vajadzētu meklēt pretrunas Alžīrijas vairs iekšēnē tam, kas notika pagājušajā nedēļā. Es domāju, ka pagājušajā nedēļā notikušā saknes pastāv reģionā no nu jau ilgus gadus. Un, un, uh, Lībijas notikumi pirms diviem gadiem un tas, kas notika Malī ziemeļos pirms dažām nedēļām, ir bijuši ar savu devumu, ko kas tiek darīts Rietumsahāras problēmas eh, sakarā, kas ir viens no iesaldētajiem konfliktiem, kas tikai veicina nestabilitāti Sahāras Sahela reģionā. Jā, Eiropas Savienības līnija līdz šim bija tāda, ka mēs atbalstām īpašo uh, Eh, apvienoto eh, nāciju pārstāvi Kristoferu Rosu, un ja mēs sakām to, tad zinām, kāpēc, jo 27 valstu starpā nav kopīgi viedokļi. Dažas dalībvalstis pilnībā atbalsta Marokas nostāju, un atsevišķas, kuras uzskata, ka jārīko referendums, kas, kur viena no opcijām būtu eh, Rietum Sahāras neatkarība. Tāpēc ir grūti izveidot kopīgu nostāju un bezkopīgas nostājas ir grūti Eiropas institūcijām aktīvāk darboties Rietum Sahāras problēmu sakarā. Es eh, nebūtu ar to neattaisnoju eh, to, kas notiek, bet vienkārši paskaidroju, kāpēc mēs neesam aktīvāki. Lūk, es mēģināju atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Facciamo una piccola pausa. Nelielu pauzīti tagad ieturēsim un uh, sagaidīsim Serbijas uh, premjerministra uh, vietnieci.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

Godātie kolēģi! Tagad mēs esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir viedokļa apmaiņa ar Suzanu Grubješič, kas ir Serbijas Republikas premjerministra vietniece un atbildīgā par Eiropas integrāciju. Vēlētos sveikt šeit Grubješiķis kundzi, kura pirmo reizi ierodas ārlietu komitejas sēdē. Un eh, vēlētos uh, pateikties arī mūsu deputātu vārdā, kuri tikās ar jums viesojoties Belgradā. 12. gads Serbijai ir bijis nozīmīgs, jo Serbijai, Serbija beidzot saņēma kandidātu valsts statusu. Šis gads Serbijai būs vēl nozīmīgāks, jo tas ir pirmais gads, kurā Serbijai ir jāpanāk un jāizdara ārkārtīgi daudz, lai tiktu uzsākts iestāšanās sarunas ES. Komisija savā progresa ziņojumā par Serbiju, un to atspoguļoja arī Kačenkungs savā ziņojumā, kur izskatījām šorīt mūsu ārlietu komitejas sēdē. Vēlētos pateikt, ka ziņojums ir saņēmis ļoti plašu komitejas deputātu atbalstu iestāšanās sarunu sākšanai ar Serbiju, jo mēs uzskatām, ka tas veicinās demokrātisko procesu tālāku noankurošanos Serbijā. Man nav jums jāstāsta, ka Eiropas Savienība vēlas e, dialogu starp Prištinu un Belgradu uzsvērt kā ļoti svarīgu un vēlamies redzēt arī šajās sarunās pozitīvu iznākumu. Mēs no tiecas ticam, ka abas sarunvedējas puses ir ieinteresētas situācijas normalizēšanā, jo tādējādi Serbijas un Kosovas iedzīvotāji varēs dzīvot mierā un pārticībā. Un tagad godātā premjerministras vietniece vēlētos dot jums vārdu, lai iepazīstinātu mūs ar to, ko Serbijas valdība dara, lai uzsākt iestāšanās sarunas. Vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir ļoti liels prieks, kā arī liels gods šodien runāt jūsu komitejas sēdē. Īpaši vēlētos uzsvērt, ka uzrunāt jūs šajā Serbijai tik izšķirošajā brīdī, kad mēs e, pabeidzam sagatavošanās darbus iestāšanās sarunu uzsākšanai. Arī es esmu bijusi parlamenta deputāte, tāpēc pilnībā izprotu to, cik svarīgs ir jūsu darbs, un es izprotu arī to lomu, ko spēlē Eiropas parlaments Eiropas integrācijas veicināšanā kandidātu valstīs, tajā starpā arī manā valstī. Mana uzstāšanās nav tikai monologs, mums ir paredzēts dialogs, tāpēc es vēlētos dzirdēt arī jūsu jautājumus, un pēc tam uz tiem atbildēšu. Kā jau teicu, tas ir dialogs, ne monologs. 12. gada decembra Eiropa padomas secinājumos Serbijas progress ir ticis novērtēts ar pozitīvu zīmi. Padomu savos secinājumos patiesībā bija pirmais solis, lai tiktu uzsākts iestāšanās sarunas Serbijai iestājai Eiropas Savienībā. Rezolūcija, kur sagatavojas Eiropas parlamenta ārlietu komiteja, arī atspoguļo parlamenta vēlmi uzsākt iestāšanās sarunas ar Serbiju. Serbijai tas ir ārkārtīgi svarīgi, panākto progresu vēl nostiprināt un iet tālāk uz demokrātijas ceļa, un mēs ceram, ka līdz jūnija beigām, līdz īrijas prezidentūras beigām mēs varēsim uzsākt iestāšanās starunas. Viens no oficiālajiem un visbūtiskākajiem, visbūtiskākajiem aspektiem ir turpināt reformu procesu Serbijā. Kā jau jūs, priekšsēdētāji kungs, teicāt, Serbijas lielākais uzdevums vai politiskais izaicinājums, lai nonāktu līdz iestāšanās sarunām, tātad lielākais neatrisinātais jautājums ir dialogs ar Prištinu. Un man ir ļoti, ļoti liels prieks jums paziņot, ka dialogs ar Prištinu ir ticis šobrīd jau iedibināts kā nepārtrauktu sarunu princips jo pirms pāris nedēļām Serbijas parlaments pieņēma rezolūciju sadarbībai ar Kosovu. Attiecību normalizēšana ar Prištinu ir ārkārtīgi delikāts jautājums, bet Serbija saprot, ka no tā izvairīties neizdosies, un mums tas ir ļoti svarīgi. Dialogs ir vienīgā iespēja, kā atrisināt saspringto situāciju. Mēs izprotam, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāstrādā elastīgi, pragmātiski, saglabājot vēsu galvu, jo tikai tādā veidā mēs varēsim panākt godīgu un visiem pieņemam risinājumu, kas tiešām uzlabos dzīvi gan Kosovas, gan Serbijas iedzīvotājiem. Politiskajā dialogā mēs vienojāmies par būtiskākajām tēmām, un šis politiskais dialogs turpināsies arī visaugstākajā līmenī. Pirmais eh, dialoga rauns notika 17. janvārī šeit, Briselē. Un eh, šī sēde, šī sanāksme notika Ketrīnas Aštons biroja telpās. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība uzskatīs mūsu centienus veicināt dialogu ar Prištinu par veiksmīgiem. Arī dialogs ar Startautisko valūtas fondu ir uzsācies. Bet neaizmirsīsim, ka Serbijā iekšējām reformām vēl ir daudz iespēju uzlaboties. Un šis reforma process notiek arī jaunās valdības uzraudzībā. Mēs strādājam daudz un cītīgi, lai veicinātu cīņu pret organizēto noziedzību, lai uzlabotu minoritāšu tiesības, un ekonomiskās krīzes apstākļos mūsu īpaša uzmanība ir vērsta uz ekonomiskās situācijas sakārtošanu. Serbijas valdība ir pieņēmusi rīcības plānu, kas balstās uz rekomendācijām un prioritātēm, kuras komisija ir uzsvērusi savā Serbijas progresa ziņojumā. Mēs esam izveidojuši Nacionālo uzraudzības nodaļu šā rīcības plāna izveidošanai, un šīs nodaļas vadītājs, šīs darba grupas vadītājs ir Serbijas premjerministrs un mēs esam pārliecināti, ka šo reformu īstenošana palīdzēs uzlabot dzīvi ikvienā nozarē. Un tagad mazliet precīzāk par tiesu sistēmas reformu, jo iepriekšējā reforma nebija veiksmīga un netika pilnībā izvērsta. Pirmais būtiskākais solis jau ir pabeigts, un tas balstījās uz konstitucionālās tiesas lēmumu un ar šo lēmumu tiesneši un prokurori atgriezās savās darba vietās. Šorīt eh, man tapa zināms, ka otrais tiesu, sis, tiesu reformas etaps tiks pabeigts līdz marta beigām. Tādā veidā arī jautājums par publiskā iepirkuma procesa sakārtošanu ir ārkārtīgi aktuāls. Runājot par cilvēktiesībām un minoritāšu tiesībām. Serbijā ir izveidots juridiskais pamats. Mūsu konstitūcijā ir aizsargātas un ierakstītas cilvēktiesības, kā arī nacionālo minoritāšu tiesības ir ārkārtīgi svarīgs un netiek pakļauts diskriminācijai. Un tomēr ir godīgi jāatzīst, ka mums ir smagi jāstrādā, lai mūsu labie centieni tiktu īstenot arī dzīvē. Un tomēr šajā aspektā nedrīkst nepieminēt jau panākto. Serbijas parlaments ir pieņēmis veselu virkni Eiropā esošu likumdošanas aktu un šobrīd aktīvi strādā pie antidiskriminācijas pasākumiem, jo, piemēram, 34% no Serbijas parlamenta deputātēm ir sievietes. Mēs vēlamies eh, uzlabot arī čigānu situāciju un esam uzlabojuši stratēģiju čigānu integrācijai. Un eh, šā gada pirmajā pusē mēs pie šī jautājuma strādāsim vēl sīkāk. Strādājam arī pie antidiskriminācijas stratēģijas, un tas būs savu veidu pamata dokuments, ietver dokuments, lai samazinātu visa veida diskrimināciju Serbijas sabiedrībā. Šīs pretdiskriminācijas programmas īstenošana ļaus, vien, la, ļaus dzīvot vienādu iespēju dzīvi visiem. Tagad nedaudz par minoritāšu tiesībām Serbijā. Uh, Ir sagatavots Eiropas komisijas ekspertu ziņojums, tas tika publicēts pagājušā gada augustā, un tajā ir ārkārtīgi daudz pozitīvu momentu, un tomēr daudz vēl Serbijai ir darāmā. Un tagad par geju, lesbiešu, biseksuāļu un transseksuāļu tiesībām. Serbija uzskata, ka vārda brīvība un izteikšanās brīvība, kā arī pulcēšanās brīvība ir konstitūcijā ierakstītas garantijas. Antidiskriminācijas, li, preddiskriminācijas likums paredz, ka cilvēks nedrīkst diskriminēt balstoties uz viņu seksuālo orientāciju. Sadarbībā ar Eiropas padomi Serbija piedalās projektā cīņa pret diskrimināciju, diskrimināciju, kas balstīta uz seksuālo orientāciju un dzimumu. Un uh, Pagājušā gada 13. decembrī šī projekta viens no semināriem notika Serbijā, un eh, šīs darba grupas vēstule tika nosūtīta Eiropas padomai. Mēs vēlamies izveidot kopīgu pasākumu kopumu, kas eh, kopā ar Eiropas padomu ļaut īstenot nediskriminācijas pasākums. Stabilitātes un asociācijas nolīgums un pagaidu nolīgums. Šobrīd šis nolīgums ir uzsācis savu piekto darbības gadu, un nākamā gada sākumā mēs eh, jau uzsāksim brīvās tirzniecības līguma īstenošanu, kas attieksies uz lauksaimniecības produktiem. Šis eh, brīvās, šis brīvās tirzniecības nolīgums ir pirmais solis iestājas sarunu uzsākšanā un mēs no tiesas ceram, ka šis līgums stāsies spēkā, lai arī pēdējā valsts, kas vēl nav ratificējuši šo līgumu, to izdarīs šajā pavasarī, un šī valsts ir Lietuva. Mēs ceram uz jūsu atbalstu. Un tagad pavisam īsi vēlētos pieskarties vīzu liberalizācijas jautājumam, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai Serbijas iedzīvotājiem, bet visiem Balkāniem, Rietumbalkāniem kopumā. Vēlētos uzsvērt vairākus pasākumus, kurus esam īstenojuši. Un eh, jautājums par nepatiesajiem patvērumu meklētājiem, meļiem patvērumu meklētājiem, par ko bažās Rietuma Eiropa, mums arī ir aktuāls. Mēs e, saprotam, ka pēdējos mēnešos meļu patvērumu meklētāju skaits ir palielinājies, bet Serbija proaktīvi meklē problēmas risinājumu. Mēs esam īstenojuši visas rekomendācijas, kuras bija iepriekšējā komisijas ziņojumā par bezvīzu režīmu piemērošanu, un par to tika runāts arī ministru padomas sēdē 25. oktobrī. Runa ir par regulāru informācijas apmaiņu ar dalību valstīm, par striktāku kontroli uz robežām, kā arī par minoritāšu tiesību labāku īstenošanu. Mēs esam uzlabojuši, mēs esam izvērsuši izmaiņas arī krimināla kodeksā, kurā runa iet par patvērumu meklēšanas procedūras sakārtošanu, kā arī krimināla likumā šobrīd ir ierakstīts pāns, ka meļa patvērumu meklētāji tiks sodīti ar tiesas lēmumu. Un eh, saskaņā ar mini, iekšējiet ministrijas datiem meļu patvēru meklētāju skaits Serbijā pieaug. Vienlaicīgi ir jāuzsver, ka visu šo pasākumu kopā īstenošana dzīvē ir ārkārtīgi smalka līnija, kurā brīdī mēs tiešām darbojamies likuma vārdā un kurā brīdī jau mēs uh, pārkāpjam diskriminācijas robežas. Eiropas komisija savā progresa ziņojumā arī uztver šo ļoti delikāto līniju. Serbijas un Eiropas Savienības iedzīvotāji nedrīkst ciest no patvērumu, ties, patvērumu meklētāju tiesību neadekvātu piemērošanu. Tāpēc mēs ierosinājam, ka Eiropas institūcijām vajadzētu paredzēt eh, regulas izmaiņu. Regula 2005. gadā 2005 šķērsvīt 85, un tad Serbija jau varētu tikt uzskatīt par drošu patvērumu meklētāju valsti, jo šād, šāds režīms tika piemērots arī Bulgārijai un Rumānijai, kad tās kļūpa par dalību, kad tās kļūpa par kandidātu valstīm 2005. gadā. Mēs daudz vēlamies strādāt pie reģionālās sadarbības. Un jūsu rezolūcijas priekšlikumā es arī redzu, ka Serbijas valdības panāktais reģionālās attīstības un dialogu veicināšanā tiek uzteikts. Un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Serbija no sirds cenšas un darīs to arī nākotnē, lai uzlabotu attiecības ar visiem mūsu kaimiņiem. Vairāk nekavēšos, detaļās neiedziļināšos. Vēlētos pateikties par jūsu uzmanību, un tagad vēlētos uzklausīt jūsu jautājumus, un tad metīsimies debatēs. Paldies! Liels paldies! Pirms došu vārdu Kukana kungam, kas ir pirmais runātājs manā sarakstā, gribu atgādināt, ka pēc pusstundas sāksies viedokļu apmaiņa ar Gilmora kungu, īrijas prezidentūras ārlietu ministru. Tāpēc lūdzu visus izteikties īsi un kodolīgi. Jā, Kukana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Un sveicu no visas sirds uh, premjerministra vietniec kundzi. Paldies par iespēju ar jums uh, diskutēt Šī ir pirmā reize, kad jūs piedalāties mūsu sanāksmē. Mēs zinām, ka jūs daudz uh, uh, spēka veltat Eiropas integrācijai, un uh, tas ir drosmīgs darbs. Uh, jauna valdība ir laba, bet jums vajadzētu uztvērt Eiropas integrāciju kā pienākumu. Tas nav kaut kas, kas jau ir paveikts Protams, Serbija ir tagad uz pareizā ceļa, bet jums eh, šis ceļš jāturpina. Jūs pieminējāt savā ievadrunā, ka ir vēl vairākas jomas, kur jums jāpaveic vairāk. Ļoti labi, ka dialogs turpinās, bet mums ir jārunā par panākto vienošanos īstenošanu. Mēs labi izprotam, ar kādām problēmām jūs saskarāties jau tagad un kādas problēmas būs jums vēl priekšā dialoga gaitā. Bet daudzi lēmumi tiks pieņemti pakāpeniski tuvināšanās ceļā. Mūsu ziņojumā mēs atbalstām to faktu, ka tiks noteikts datums sarunu uzsākšanai, bet, protams, jums e, jāuzrāda labi rezultāti. Ļoti jauki, ka jūsu prezidents Bratislavā izrāda pro-eiropeisku nostāju. Beigu beigās e, viņš vienmēr saka, ka Eiropas integrācija ir politisks lēmums, ko ir pieņēmusi valdība un pie kā tā strādā. To mēs atbalstām. Man ir viens jautājums, kas ir saistīts ar pāntu 359 krimināla likumā. Mēs zinām, ka ir notikusi šāda tāda attīstība, bet uh, šis uh, likuma projekts nav vēl pieņems, tas joprojām ir parlamentā. Un uh, es gribētu uzsvērt, ka mēs ļoti cieši sekosim tam, kā šī problēma galu galā tiks atrisināta. Uzskatām, ka pareizs risinājums ir Serbijas interesēs, un arī mēs nevēlamies dzirdēt nekādas sūdzības no starptiskajām uh, firmām, lieliem uzņēmumiem, kas uh, pēdējā laikā, piemēram, uh, uh, izteica zināmas sūdzības. Premjerministrs Vučiņš uh, to apzinās. Un varbūt jūs varētu pateikt, kāda pašlaik ir situācija ar šo likumu projektu. Es gribēju tikai pateikt, ka mēs ļoti uzmanīgi sekosim tam, kāds risinājums galu galā tiks pieņemts. Paldies, Kačina kungs, lūdzu. Kačina kungs ir referents Serbijas jautājumos. Paldies. Eh, eh, es tagad sveicu, sveicināju visus dzimtajā valodā, bet turpināšu angliski. Šodien mēs diskutējām par Serbijas progresa ziņojumu, un atmosfēra bija ļoti pozitīva. Es gribētu arī pateikties ēnu referentiem, kas palīdzēja līdzsvarot šo ziņojumu un atbalsta Serbiju tās ceļā uz Eiropas Savienību. Pašreizējā valdība dažos mēnešos dialogā ar Kosovu uh, panāca vairāk nekā iepriekšējā valdība visā pilnvaru periodā. Tas tiešām ir izrāviens. Un tas ir svarīgs ne tikai Kosovai, bet arī citiem kaimiņiem. Um, es īpaši nerunāšu tagad par Melnkalni. Es atceros, ko teica savu laiku premjerministrs Kušturīca, proti viņš ne par ko nevēlējas atzīt neatkarību, bet nu tas tagad ir paveikts. Un tas ir ļoti labs piemērs visām kaimiņu valstīm. Tas, ko jūs teicāt vizītē Bosnijā, ir eh, tiešām o, liels gandarījums arī mums. Un o, kas attiecās uz Kosovas dialogu, es gribētu uzsvērt sekojošo. Ja panākumi tiks gūti sestā un septītā dialoga uh, uh, rezultātā. Ne, tas nav labi. Mums jāturpina dialogs, jānotiek devītajam, desmitajam un tā tālāk dialogiem. Protams, aprīlis ir um, uh, termiņš, bet darbs jāturpina arī pēc tam, kas attiecās uz cīņu pret organizēto noziedzību, korupciju. Tad Jāatzīst, ka Serbija ir paveikusi ļoti daudz, bet tomēr šis stāsts ir diezgan savāds. Visas detaļas mēdījos par um, izmeklēšanu pirms tā ir pabeigta, tas nav demokrātisks standarts. Vai uh, detaļas, visa informācija par to, cik samaksāja kam izmeklēšanas laikā, uh, tas uh, nav pieņēmami. Eh, jums jāatrisina eh, šādas problēmas. Un tad par eh, pāntu 359 mani kolēģi noteikti pateiks daudz vairāk. Es gribu tikai teikt, uh, vienalga, ko jūs darāt, nedariet to mūsu dēļ, dariet to jūsu valsts dēļ, jūsu pilsoņu dēļ. Uh, lai uzlabotu jūsu valdības uzticamību un lai nodrošinātu labāku nākotni jaunajai paudzei jūsu valstī, kas meklē darbu un uh, labāku dzīvi. Paldies, Poselt kungs! Premjerministras uh, kundze, es atbalstu Serbijas uh, pievienošanos Eiropas Savienībai, es apbrīnoju jūsu darbu un arī to, ko veic jūsu partija bet tomēr man jāuzdod daži kritiski jautājumi. Pirmkārt, par statusa jautājumu attiecībā uz Kosovu. Ļoti labi, ka notiek diskusijas par praktiskajiem atvieglojumiem, bet visu laiku jūsu valstī uzpelt no nu, jauna šis jautājums. Un sievietēm parasti ir vairāk drosmes nekā vīriešiem, tāpēc es gribētu jums teikt, Eh, Serbijas politiķiem beidzot jāpasaka, ka Kosova ir neatkarīga valsts, tā nekad nekļūs vairs par Serbijas daļu, bet jāuzbūvē labas kaimiņa attiecības ar šo valsti. Otrā lieta ir krīze Preševo. Es eh, ļoti labi pazīstu situāciju uz vietas. Es tur esmu bijis un mēs gribētu jūs lūgt darīt visu iespējamo, lai mazinātu nabadzību, lai stiprinātu minoritāšu tiesības un lai atvieglotu robežu šķērsošanu šajā reģionā. Runa ir par robežu ar Maķedoniju un Kosovu. Nepieciešams atvērt robežas šķērsošanas punktus vietējiem iedzīvotājiem. Ja tas nenotiks drīz, tas būs uh, Uh, tāds krīzes reģions, kas nākotnē varētu uzsprāgt. Paldies! Lieliski, Posalta kungs, jūs iekļāvāties laikā. Gomešas kundze, divas minūtes, bet lūdzu tikai divas. Paldies! Kā jau teik, tika teikts, mēs atbalstām sarunu uzsākšanu ar Serbiju jau šogad. Jūs jau teicāt, ka Belgrādas un Prištiņas attiecības ir ļoti svarīgas. Mēs gribētu redzēt arī sadarbību ar Eurleks no jūsu puses. Un mēs gribētu, lai Serbija atteiktos no paralēlajām institūcijām, kas pastāv Ziemeļu Kosovā. Eh, ir tīpaši runa ir par tiesību sargājušajām iestādēm. Es domāju, ka mums ir eh, šis dialogs jāsagatavo. Jūs esat sieviete, vai jūs varat pateikt, ka jūs arī uzskatāt, ka ir iespējams eh, šo dialogu uzsākt? Tad es gribētu eh, dzirdēt par tiesiskuma reformām, ko pieminēja Kačina kungs. Tik tiešām uh, uh, mēdījos parādās uh, ziņas, kas ir pretrunā ar um, organizētās noziedzības apkarošanas principiem un pretrunā ar korupcijas apkarošanas principiem. Protams, masu mēdīji ir uh, ļoti svarīgi. Un ļoti grūti nodrošināt uh, to brīvu, neatkarīgu darbību bet es gribētu zināt, kā jūs rīkosties, vai jūs plānojat arī risināt problēmu, kas saistīta ar masu mēdīju piederības necaurskatāmo raksturu. Paldies, Lunačiks kundze. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu zaļo grupas vārdā sveikt mūsu viešņu. Mēs tikamies jau Belgradē. Es gribētu turpināt to, ko teica Kačina kungs beigās. Jums jārīkojas jūsu pilsoņu labad, lai uzturētu Eiropas garu jūsu valstī. Mēs arī bijām skeptiski, kad jūsu valdība tika pie varas. Bet tagad mēs redzam, ka progress pātrinās, ka jūs uh, raita virzāties uz priekšu, bet tomēr mēs vēlētos, lai situācija būtu vēl labāka. Tāpēc es pieminēšu uh, tikai vienu aspektu. Jūs teicāt, cik svarīgi ir nodrošināt uh, vienlīdzīgas tiesības un uh, eh, geju, lesbiešu, biseksuāļu un transseksuāļu tiesību neaizskaršanu. Mēs redzējām uh, uh, daudz problēmu, mēs redzējām arī visai naidīgu attieksmi pret šo minoritāti. Un mēs zinām, ka daudzi pārkāpēji, kas uh, izjauca iepriekšējos praidus, nemaz netika saukti pie atbildības. Ko tad jūs darāt un darīsiet, lai nodrošinātu, ka visi atbildīgie tiktu saukti pie atbildības un lai praid parādes varētu notikt, notikt drošā veidā? Un tad par Kosovu. Šodien arī es uh, uzstājos ar savu ziņojumu, pēc divām nedēļām mēs par to balsosim. Bet es gribētu uzsvērt, nav nekādas alternatīvas dialogam. Uh, protams, ir panāks ļoti daudz, tīpaši par integrēto robežu pārvaldību runājot. Ļoti jauki, ka uh, Nikoliča kungs un Jāga kungs, divi prezidenti, drīz tiksies, bet kad tas notiks, vai jūs jau varētu mums nosaukt datumu? Un es zinu, ka trialogā tika runāts par pēdējo punktu, proti paralēlās struktūras Kosovas ziemeļos. Vai e, jūsu valdība ir gatava atteikties no šīm dubultajām struktūrām, tad, e, tad atteikties no dubultās policijas un tā tālāk un sadarboties izglītības jautājumus ar Prištīnas valdību? E, Tanok kungs, paldies, ministres kundze, es sveicu jūs ECR grupas vārdā. Mēs uzskatām, ka Serbija ir mūsu draugs, mums draudzīga valsts. Mēs šodien diskutējām par Serbijas ziņojumu un ļoti pozitīvi vērtējām reformas, ko jūs veicāt. Mēs pozitīvi vērtējam jūsu uh, darā, darīto demokrātijas stiprināšanai un minoritāšu tiesību uh, stiprināšanu, tīpaši LGBT Bet es gribētu arī pievērsties pantam 359. Ehm, jāsaka, ka viens no maniem vēlētājiem, kas ir serbu izcelsmes, viņš eh, sūdzējās, ka viņu īpašums tika atsavināts bez tiesas pravas. Eh, tad saskaņā ar šo pantu, un es gribētu zināt, kādas reformas jūs plānojat un eh, kā jūs plānojat pārvarēt komunistu mantojumu no Jugoslavijas dienām, Dienvidslāvijas dienām. Tad es eh, gribētu vēl teikt, ka eh, mēs eh, neatbalstām robežu pārbīdīšanu, nesenie incidenti izraisa bažas un arī, piemēram, Albānijas izteicieni liek domāt, ka robežas nav vēl īsti nostiprinātas jūsu reģionā. Mēs uh, uzskatām, ka skaidra robeža nospraušana ir vienīgais veids, kā nodrošināt uh, stabilu nākotni Kosovai un arī Serbijai. Kas attiecas uz Melnkalni, uh, es esmu referents Melnkalnas jautājumos. Jāsaka, tas fakts, ka jūs parakstījāt um, uh, ekstradīcijas nolīgumu ar Melnkalni, uh, ir ļoti pozitīvi vērtējams Es gribētu arī apsveikt jūs ar to, ka Serbija ir ieguvusi kandidātu valsts status un ceram, ka sarunas atsāksies ļoti, sāksies ļoti trīs. Paldies, un tagad jums ir iespēja atbildēt. For... Paldies! Paldies par jautājumiem, paldies par komentāriem un galvenais, paldies par izrādīto interesi, ko jūs esat izteikuši šeit Serbijas. Ā, ah, vēl viens jautājums. Es atvainojos. Ročeka kungs, vēl viens jautājums, vēl viens komentārs. Sveicināti šeit, sveicināti šeit eh, ārlietu komitejā, un es vēlētos eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā, tā ir mana politiskā grupa, mēs esam par pilnu Serbijas integrāciju Eiropā. Protams, arī jums pašiem ir jāstrādā daudz, un tomēr jūs varat uh, pilnībā balstīties uz mūsu atbalstu. Un esam pārliecināti, ka Serbija tiks atalgota par saviem pūliņiem un saņems iestāšanās sarunu sākšanas datumu. Bet vēl bez šeit jau izskanējušiem jautājumiem vēlētos piebilst vienu par ekonomiskajām reformām. E, protams, galvenais uzsvars tiek likts uz attiecībām ar kaimiņu valstīm, uz politiskajām reformām, un tomēr Pēdējos 20 gadus Serbijas iedzīvotāji ir dzīvojuši ļoti smagos apstākļos, un ir daudz, kuri gaismu tuneļu galā vairs pat necer ieraudzīt. Tātad, ko Serbija var darīt, vēlas darīt, un varbūt arī, ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu? Kādā veidā uzlabot ekonomisko situāciju, kādā veidā jūs varat strādāt pie bezdarba samazināšanas, pie ekonomisko rādītāju uzlabošanās, Mēs šeit dzirdējām, Posēlt kungs pieminēja, daudz, daudzās vietās Serbijā cilvēki dzīvo milzīgā nabadzībā un ekonomiskā, ekonomiskie rādītāji ir jāuzlabo. Mums ir jāizvelk cilvēki no nabadzības. Tātad ekonomiskās reformas. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, un vēlreiz atvainojos, ka jums nedavā vārdu. Un tagad vārds. Tagad vārds eh, Grubšečs kundzei. Jā, paldies! Es vienmēr esmu pārlaimīgi runāt par ekonomiku un tomēr sākšu no sākuma jautājumu uzdošanas kārtībā. Vairāki e, godātie deputāti runāja par 3, 5, 9 pantu. Tātad krimināla kodeksa izmaiņas par tām ir lēms parlaments, un arī lēms parlaments par to vēl nav nobalsots. Tas tiek izskatīts parlamentā. Vēlētos tikai jūs, jūs īsumā iepazīstināt ar to, ko tas paredz, un tomēr es nevaru pateikt konkrētu datumu, kad parlaments par to balsos, un es arī nevaru pateikt, kāda būs galīgā teksta redakcija šim pantam doma un cerība ir samazināt spiedienu, kāds šobrīd ir privāt īpašniekiem šajā procesā, un tomēr kādā veidā izvairīties no nelietīgas izmantošanas, piemēram, ja kādam pieder uzņēmums vai kādai pieder uzņēmums. Kāpēc eh, tik ļoti karstas debatas ir par pantu 359 un kādā veidā to var izmainīt? Pēc būtības šis jautājums ir krimināla kodeksa pakļautībā, jo šobrīd ir pāri par tūkstots eh, tiesvedību, kas balstās uz šo pantu. Tātad pants tiks izmainīts, bet tas netiks svītrots no Serbijas krimināla kodeksa, jo privātu uzņēmumu īpašnieki ir neatkarīgi. Viņi ir neatkarīgi ļoti daudzās izpausmēs. Un eh, tas var nelabvēlīgi ietekmēt mazos īpašniekus, un eh, tāpēc eh, Tieslietu ministrija mēģina mēģina, eh, samaz, mēģināt rast līdzsvaru starp tā saucamo komunistisko mantojumu un realitāti 2013. gadā. Es domāju, ka, protams, galīgais eh, rezultāts būs privātiesība aizsardzība un realitāte. Bet joprojām Serbijas parlamentā, kā jau es teicu, par to debats vēl nav notikusi, tāpēc es nevaru jums sniegt atbildi, uz kuru pusi vektors virzās. Un tomēr vēlāk jūs varēšu informēt par to, kad konkrēti notiks balsojums. Un pēc balsojuma jau mēs varam diskutēt par to, kāds ir teksts un kā tas parādās krimināla kodeksā. Vairāki deputāti uzņē, uzdeva jautājumu Prešovas ielejas notikuma attīstību. Runa iet par pieminekli, kuru Albānijas minoritātes, Albānijas minoritāte Serbijas dienvidos uzcēla pašā Prešovas centrā. Tas ir piemineklis, kas ir kā piemiņa nogalinātam teroristam, kurš tika nogalināts sacelšanās laikā Serbijas dienvidos 2001. gadā. Un mēs, kā atbildīga valsts, mums e, dialogs ilga trīs nedēļas ar albāņu minoritātes pārstāvjiem. Mēs šajā dialogā iesaistījām arī OECD, mēs iesaistījām starptautiskās sabiedrības pārstāvis. Tas ir Serbijas suverenitātes jautājums un iekšliet jautājums, un tas nav saistīts ar reģionu neatkarību. Tas ir viena pieminekļa uzliešanas jautājums Prešovs centrā, un kā jau es teicu, tas šis piemineklis tika uzcelts par godu teroristam, kurš cīnījās pret Serbijas varas iestādēm un tika nogalināts 2001. gadā. Bet ar to vēl stāsts nebeidzas. Dialogs ar Albāņu minoritāti Prešavā turpināsies, un mēs ceram, ka šādi incidenti nākotnē neatgadīsies, neatkārtosies. Un eh, šā E, šīs rīcības rezultātā Kosovā dzīvojošie albāņi izdemolēja sērbu kapsētas, atbildot uz šā pieminekļa demolā, demolēšanu. Tātad es uzskatu, ka tā ir zaimošana. No vienas puses ir teroristam uzcelts piemineklis, un otras puses tiek izdemolēti sērbu kapi. Un tomēr es piekrītu uh, Prošova ir ļoti nabadzīgs Serbijas reģions, tā ir nepieciešama ļoti daudz ekonomiskas dabas palīdzība no valsts puses un arī no investoru puses lai gan nabadzība, gan bezdarbs, gan arī vista, visa agresija un nepatika pret centrālu Serbijas valdību varētu tikt izskausta. Process turpinās, mēs turpināsim arī dialogu ar albāņu minoritātes pārstāvjiem. Uh, un ceram, ka situācija uzlabosies. Par plašsaziņas līdzekļu brīvību un par to, kas tad tiek rakstīts Serbijas plašsaziņas līdzekļos. Patiesībā eh, šeit runa neiet par visiem plašsaziņas līdzekļiem, vienīgi par pāris tablīdiem. Protams, 2011. gadā pieņemtā Serbijas eh, plašsaziņas līdzekļu stratēģija prasa to neatgr neatgriezenisku īstenošanu. Un, eh, protams, mēs, kā Serbijas iedzīvotāji un arī kā valdīs, valdības pārstāvis, zinātu, kurš ko raksta, kuram pieder tabloīdi un kuru ir jāsauc pie atbildības par to, ja tiek nopludināta tiesvedības informācija vai policijas izmeklēšanas informācija. Bet jautājums ir par pāris tabloīdiem. Tas nav par plašsaziņas brīvību plašā izpratnē Serbijā. Un eh, mēs strādājam, lai šo likumu, likums, kurus esam pieņēmuši, un arī plašsaziņas līdzekļu stratēģiju, lai tas tiktu īstenot dzīvē. Kā jau es teicu, stratēģija tika pieņemta 11. gadā, to vajadzēja pieņemt jau daudz, daudz agrāk, jo tad situācija būtu jau stipri labāka. Un tagad par tikšanos, kas notika starp Nikoliču un Jahaga. Es zinu, ka datums vēl nav noteikts. Zinu, ka tikš, tikšanos ir paredzēts organizēt, un ir pilnīgi skaidrs, ka tā, kad eh, tikšanās notiks, bet patreiz es jums nevaru pateikt datumu. Ceru, ka tas būs drīz, jo, kā jau teicu, dialogu mēs vēlamies padarīt par nepārtrauktu instrumentu, bet eh, parlamentam ir jādod mandāts, un ceram, ka tā arī notiks, un tas arī būs politiskā dialoga būtisks uzlabojumu starp mūsu un Kosovas premjerministriem. Vēl viens jautājums tika uzdots arī par paralēlajām institūcijām Kosovas ziemeļos. Arī par šo jautājumu mēs runāsim dialogu ietvaros eh, starp Dačiču kungu un Tačī kungu. Un esmu pārliecināts, ka balstoties uz dialogu instrumentiem mums izdosies rast abām iesaistītajām pusēm adekvāts risinājums. Jo ko nozīmē paralēlas institūcijas? Kosovas ziemeļos ir institūcijas un esam gatavi jautājumu risināt gan ar Kosovas varas iestādēm, gan arī ar Eiropas Savienības institūciju starpniecību. Un tagad pavisam īsi par ekonomiku. Zinu, ka runāju jau ilgi, bet eh, ekonomijas jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs. Serbija ir valsts, kura mēģina rast izēju no ekonomiskās krīzes. Jaunā valdība ir pieņēmusi vairākus, varbūt ne tik populārus lēmumus, un tomēr tie bija lielā mērā nepieciešami, lai valsts izkļūtu no ekonomiskās krīzes. Jau oktobrī tika pieņemts nākamā gada budžets, un budžeta deficītu mēs samazināsim no 7 uz 3,5%, un tas noteikti uzlabos Serbijas situāciju un arī makroekonomisko finansiālo situāciju. Jaunā valdība bija spiesta par 2% pacelt ieņēmumu nodokli, un tomēr joprojām 20% ieņēmuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis atvainojos, ir viszemākais reģionā. Mēs, diemžēl, bijām spiesti, mēs e, nesamazinājām algas un pensijas, bet tās šobrīd ir iesaldētas. Un maksimālā indeksācija tiks piemērota 2% apmērā. Serbijai ir kā ēst nepieciešams jaunas investīcijas. Un tad arī mēs ceram samazināt bezdarba līmeni, kas ir zems, kas ir ārkārtīgi augsts un īpaši augsts, relatīvi augsts, tas ir jaunu izglītotu cilvēku vidū. Un tādējādi mēs ceram arī izvairīties no smadzeņa aizplūšanas no Serbijas, proti, ka jauni izglītoti cilvēki pārceļas uz Rietuma Eiropas valstīm, ASV, Kanādu, un tur viņi pavisam viegli atrod darbu un var sevi nodrošināt. Bet Pasaules banka, Investīcija banka ir paredzējusi, ka šogad Serbijas ekonomika, pieaugs, ekonomika augs par diviem procentiem. Tas nozīmē, ka esam uz pareizā ceļa un turpinam pa to arī iet. Es personīgi Nedomāju, ka cilvēki jau uzreiz redzēs šā pieauguma sekas, pozitīvās sekas. Iespējams, ka tās parādīsies cilvēku ikdienas dzīvē tikai 14. gadā. Ceram, ka daudz mums palīdzēs investīcijas ne tikai no ES, bet arī no citām valstīm. Mēs ceram, ka Serbija iegūs arī no pirms iestājas finansējumu, un šobrīd tas ir paredzēts 200 tūkstošu miljonu gadā. Un šobrīd eh, mēs šo naudu izmantojam 97% apmērā, un tas ir viens no augstākajiem procentiem, kāds jau kad ir bijis eh, kandidātu valstī. Tātad cilvēki ir lielā mērā gatavi izmantot šo finansējumu, lai palīdzētu Serbijas iedzīvotājiem. Ja es neatbildēju uz kādu no jūsu jautājumiem, tad atgādiniet, ak jā, par minoritātēm un par seksuālo minoritāšu tiesībām Serbijā un arī par gay pride parādi. Es tiešām ceru, ka šogad Serbijā tāda notiks, ka huligāni un labējo ekstrēmistu grupas to um, ļaušai parādē notikt. Es tiešām ticu, ka valdībai izdosies atvieglot dažādu ekstrēmistu izturēšanos pret LGBT populāciju. Thank you very much. Thank you, colleague. Now we have a five-minute break. Thank you.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 Kolleginnen un kolēģi. Kolēģi, kolēģis. Es lūdzu jūs vēl nedaudz paciesties un savākt spēkus pēdējam piegājienam. Man ir liels prieks uh, sveikt šeit uh, īrijas prezidentūras ārlietu ministru. Viņš uh, noteikti uh, biežāk pie mums tagad iegriezīsies, lai paziņotu mums par to, kas notiek ārlietu padomē. Un arī ārlietu komitejas um, skata punkts ir tāds, ka īrijas prezidentūra būs ļoti svarīga prezidentūra. Tai ir izvirzīti lieli mērķi, kas ir saistīti ar Eiropas integrāciju, ar paplašināšanos, paplašināšanās jautājumi ir prioritāri. Šodien arī mēs izskatījām veselu virkni progresa ziņojumu, sākot ar Horvātiju un beidzot ar Kosovu. Nākamdēļ par tiem balsosim. Tā kā mēs uzskatām, ka šī paplašināšanās perspektīva ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Uh, bet, protams, krīzes laikā mums jau nodrošina Eiropas Savienības darboties spēja. Bet īrija ir valsts, kas pierādīja, ka ir iespējams pārvarēt krīzi ar saviem spēkiem, ar varbūt minimālo atbalstu. Var teikt, ka īrijas valdība darbojas ārkārtīgi veiksmīgi, vismaz tā šķiet no malas. Mēs zinām, ka austrumos un dienvidos vairākas valstis ir nonākušas sarežģītā situācijā. Drīz mums būs jāturpina eh, sarunas par ārējo finansēšanas instrumentu un ceram, ka saņemsim arī labus priešlikumus. Gaidām tos no komisijas. Un es domāju, ka gan padomes, gan parlamenta interesēs būtu vienoties par nostāju, kas paredzētu arī parlamentāro kontroli un atskaitīšanos parlamentam. Cerēsim, ka īrijas prezidentūra pieņems šajā jautājumā pareizu lēmumu, kas palīdzēs visām Eiropas Savienības valstīm. Ministra kungs, lūdzu vārds jums! Thank you uh, very much, um, Mr. President. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts par iespēju uzstāties AFIT komitejā Eiropas parlamentā. Un sā, jau sākumā sacītot, cik lielā mērā mēs un īrija augsti vērtējam Eiropas parlamenta darbu un it īpaši ārlietu jomām. Man bija iespēja tikties ar jums pirms dažiem mēnešiem, kad mēs aptu, apspriedām to pieeju, kādu ieņemt īrijas prezidentūra, un jūs skaidri man norādījāt, ja tā drīkst izteikties pilnīgi viennozīmīgi, jūs paudāt vēlēšanu tikties ar mani šeit janvāra sākumā, un šeit es arī esmu, un, un vēlos pateikties par uzaicinājumu. The, uh, the national, showing... Jā. Es uh, katru dienu nevalkāju nacionālās krāsas, mēs dzīvojam asketismu laikos, un viena kakla saite ir jāvalkā pusgadu, bet tomēr augsti vērtēju to, ka jūs valkājat mūsu nacionālās krāsas. Um, had, uh, two, uh... Es zinu, ka jums divu dienu garumā notika intensīvas diskusijas par paplašināšanos un skatot komisijas progresa ziņojumus par vairākām valstīm, ka jums notika diskusijas ar Serbijas integrā, Eiropas integrācijas ministri. Es zinu, cik um, lielā mērā komiteja atbalsta uh, paplašināšanos, un varbūt ir tieši vietā, ka es uzstājos jūsu priekšā pēc šīs garās sesijas, lai apspriestu īrijas pre, eh, prezidentūras prioritātes paplašināšanās sakarā. Es cerīgi raugos uz sadarbību ar jums, virzot paplašināšanās darba kārtību mūsu prezidentūras periodā. Koncentrējoties uz šiem jautājumiem tuvāko mēnešu laikā, es apzinos, liku, to likumdošanas um, darba kārtību, eh, pie kuras strādās eh, šī komiteja, tā skaitā par Eiropas Savienības ārējiem finanšu instrumentiem. Gribu sacīt, ka mēs sadarbojamies ar parlamentu un jūsu komiteju pie šī dosie īrijas prezidentūras laikām. Un pirms uh, es eh, izskatu jautājumus detaļās. Es gribētu sniegt dažus komentārus par īrijas kopīgajām eh, prezidentūras eh, prioritātēm un kā tas atbilst Eiropas Savienības paplašināšanās prioritātēm. Jūs apzināsieties, ka mūsu um, prioritātes ir stabilitāte, izaugsme darba vietas. Sīrijas prezidentūra vēlas būt par virzītāju spēku atvesļošanās procesam Eiropā. Un īrijas prezidentūra mēģina to iestrādāt eh, šī, eh, šīs prioritātes kas ir stabilitāte, investīcijas darba vietās, Eiropa un pasaule, un it īpaši tas, cik uh, svarīgi ir iesaistīties darbā ar globāliem partneriem. Un šīs uh, eh, prioritātes sakarā, uh, trešās prioritātes sakarā, mēs cieši sadarbojamies ar komisijas vicepriekšādātāju Aštonu un ārējās darbības dienestu. Cerīgi raugos uz sadarbību ar ārlietu komiteju šajā sakarā un atbalstu no augstās pārstāvis paplašināšanās po, politika ir ļoti nozīmīga mūsu darba sastāvdaļa, kas ir būtiska reformām un pārveidē visā Eiropā. Tas skar Rietumbalkāns un citas kandidātu valstis un valstis, kas tiecās uz ka, kandidatūru iestāja Eiropas Savienībā. Ir jāapzinās priekšrocības E, kādas varēs gūt gan Eiropas Savienība, gan eh, aspirantu valstis. Tas ir nozīmīgi mūsu drošībai un labklājībai. E, īrija pirmkārt izbaudīja labvēlīgo ietekmi, un eh, šogad martā aprit eh, 40. gada dienu kopš īrija ir pievienojusies Eiropas Savienībai. Eh, eh, mūsu Pēdējās prezidentūras laikā 2004. gadā īrija apsveica desmit jaunās Eiropas Savienības dalību valstis. 2013. gadā īrija um, pri, uh, prioritāte būs ticama paplašināšanās politika, kas balstīta uz kritārijiem. Un runājot par paplašināšanos, ir ļoti nozīme apzināties kopā ir Eiropas Savienība ir visveiksmīgākais mieru process pasaulē, un Eiropas Savienības paplašināšanās politika ir viens no visveiksmīgākajiem politikas stāstiem, konkrēti sniedzot savu devumu Eiropas Savienības ambīcijām. Roberta Šulmana redzējums bija pārnacionāla sa savienība, ko, kas eh, dalīja to strateģiskajos resursos, un kurā karš būtu ne tikai neiedomājams, bet arī materiāli neiespējams. Mūsu sasniegumi šajā sakarā tika atzīti pagājušā gadā, kad Eiropas Savienība saņēma Nobeļa miera prēmiju. Alfreds Mobils savā testamentā norādīja, ka balvu saņem tas, kurš ir izdarījis visvairāk brālībai starp tautām lai samazinātu vai likvidētu esošās armijas un strādātu mieru mērķiem. Eiropas projekts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 līdzējis krietni sadarboties valstīm un palīdzējis Eiropas Savienībai kļūt par visspēcīgāko mieru un demokratizācijas spēku pasaulē. Paplašināšanās ir ārkārtīgi būtiska šajā sakarā. Īrija vienmēr ir atbalstījusi Eiropas Savienības paplašināšanos un Eiropas Savienības nākotni Rietumbalkānos, un mēs vēlamies redzēt konkrētus progresus iestājas progres, eh, procesos visām kandidātu un perspektīvajām kandidātu valstīm. Un es gribu izmantot iespēju apliecināt savu cieņu parlamentam un ārlietu komitejai, kas strādā pie paplašināšanās jautājumiem. Jūsu deputāti ir ar ārkārtīgi lielu nozīmi, lai nodot tālāk vēstījumu par Eiropas Savienības vēstībām. Um, atbildību un tiesībām, un esmu pārliecināts, ka tās mums visiem ir ļoti būtiski. 2013. gads būs e, notikumiem bagāts e, gads Eiropas Savienības paplašināšanās politikā. Iepriekšējos gados prezidentūrām, piemēram, Dānijas prezidentūra, e, tika, tās laikā tika pieņemti lēmumi par Serbiju un Melnkalni, lai dotu iespēju arī iespēju dot citām reģiona valstīm un īrijas prezidentūras laikā iespējami Albānijai tuvināties Eiropas Savienībai kā arī Horvātijas viestā Eiropas Savienībā ir eh, plānot uz 1. jūliju. Eiropas Savienības apņemšanās eh, Eiropas Rietumbalkānu perspektīvai ir ārkārtīgi būtiska, bet tai ir jābūt ticamai. Decembra padomu secinājumos. Eh, tik iekļauti vairākie paragrāfi, kas pārēdz eh, 2013. gada pirmajā pusē uzsākt iestājas sarunas Serbijai un bijušai Dienvidslāvijas republikai Mā un Maķedonijai un piešķirot kandidātu statusu Albānijai, kā arī uzsākot asociācijas nolīgumu sagatavošanu ar Kosovu. Eh, turpmākie lēmumi būs atkarīgi no padomes ziņojumiem pavasarī un progress, ko apliecinās konkrētās valstis. Īrijas eh, prezidentūra vadīs eh, padomes darbu līdz vadīs padomas darbu gada pirmajā pusē. Tajā pašā laikā mēs vēlamies nu, būt pārliecināti, ka mūsu rīcībā ir nepieciešamais laiks lēmumu pieņemšanai. Mēs uzturam, uzturēsim kontaktus ar komisiju, Un ceram, ka tādā veidā mēs bruģēsim ceļu iespējamiem risinājumiem un secinājumiem jūnija padomā. Mēs eh, apzināmies, ka šis grafiks ir visai ambicios, it īpaši apzinoties tos ārkārtīgi daudzos faktorus, no kuriem ir atkarīga lēmuma pieņemšana. Bet esmu pārliecināts, ka Irijas prezidentūra strādās lai varētu piedāvāt Eiropas perspektīvu visām Rietu-Balkānu valstīm. Šajā sakarā gribā apstiprināt, ka a, īrija atbalsta arī Bosnijas Hercegovīnas Eiropas perspektīvu. Mūsu prezidentūras laikā padomē nav paredzēta lēmuma Bosnijas Hercegovinas sakarā, bet mēs. A, esam pārliecināti, kā turpmākajos periodos šo valstu līderi strādās, lai īstenotu Bosnijas Hercegovinas Eiropas ambīcijas. Vakar Dublinā notika neformālā Eiropas kandidātu valstu tikšanās. Un atsevišķi tikās komisārs Fīle un paplašināšanās ministre, lai runātu par veiksmīgu iestājas procesu. Protams, ir trīs valstis, ar kurām jau notiek saruna process, un šis process turpinās. Un tagad es gribu pievērsties Horvātijai. Horvātija ir pabeigusi iestāšanās sarunas un cer 1. jūlijā iestāties ES. Īrijas prezidentūra skatīsies, ko komisija savā galīgajā izvērtējumā rakstīs, jo pēdējā komisijas ziņojumā bija uzsvērti vēl neatrisinātie jautājumi, kas Horvātijai ir jāsakārto. Esmu pārliecināts, ka komisijas pēdējais ziņojums ļaus Horvātijai iestāties pilnvērtīgi. Un tagad par Islandi. Komisija ir eh, noslēgusi līgumu ar valdošo partiju, jo šobrīd uh, 27. aprīlī ir paredzēts vēlēšanas, kurās arī runies par iestāju, un tomēr sadarbība no Islandes puses ar Eiropas Savienību un uzsāktās, sadaļas, uzsāktās sarunas par sadaļām e, joprojām turpinās. Visām kandidātu valstīm ir tiesības turpināt sarunas, un tomēr tas ir jādara tādā tempā, kā to uzskata pašas kandidātu valstis. Uh, Islandes valdība šajā procesā ir strādājusi ārkārtīgi caurskatām, bet šobrīd Islanda vēlas iestāšanās sarunas palēnināt. Un e, šis lēmums zināmā mērā ietekmēs arī mūsu darbību, un tomēr mēs ceram uzsākt arī divu citu sadaļu sarunu uzsākšanu un e, ceram pabeigt mūsu prezidentūras laikā trīs sadaļu diskusijas un Eiropas, sav, Eiropas lietu ministrs rītā dosies uz Reikjaviku, lai turpinātu sarunas par Islandi. Decembra padomi Turcijas sakarā uzsvēra, ka abas puses ir ieinteresētas tajā, lai iestājas sarunas sāktos pēc iespējas, atsāktos pēc iespējas ātrāk. Komisijai ir izdevies saglabāt interesi abās pusēs par šo procesu. Ir izveidota darba grupa, kur ir strādājusi pie ļoti svarīgām tēmām, lai turpinātu uzlabot, Eiropa, lai turpinātu uzlabot Turcijas likumdošanu un pietuvinātu to Eiropas Savienībai. Eiropa turpinās gan dialogu, gan arī sadarbību ar Turciju, un mēs vēlamies doties un piedzīvot arī bezvīzu režīmu ar Turciju. Turcijai ir ārkārtīgi svarīgi parakstīt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Eiropas Savienību, jo tas ir priekšnoteikums bezvīzu režīmu ieviešanai. Protams, bezvīzu režīms pats par sevi nav pašmērķis. Mēs ceram, ka arī sarunas novadīs pie reformu procesa. Es zinu, ka pēc kāda jau ir pagājis kāds laiks, Tas bija 2010. gadā Spānijas prezidentūras laikā, kad sarunas tika uzsāktas par jaunu sadaļu. Un mēs ceram, ka mūsu prezidentūras laikā, ja tas būs iespējams un vēlams, mēs atvērsim vēl vienas sadaļas sarunas. Ceram, ka visas iesaistītās puses, gan dalību valsts, gan Turcija, dosies šajā vircienā. Kipras prezidentūrai izdevās eh, atvērt pirmās sadaļas sarunas ar Melnkalni Un mēs ceram, sakot šiem piemēram, un atvērt vēl vienu sadaļu sarunām, iespējams, ka pat divas. Melnkalnas situācija prasa jaunu un radošu skatījumu, kurā ir jāsakārto gan tiesvedības sistēma, gan arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar iestājas sarunām. Eiropas Savienība ir pabeigusi skrīningu šais, šajās sadaļās. Runa iet gan par tiesvedību, gan arī par brīvībām. Maltkalna ir gatava sagatavot rīcības plānu, kas e, izveidos sava veida kritērijus šo sadaļu sarunu sākšanai. Diez vai mums izdosies e, sadaļas atvērt sarunām mūsu prezidentūras laikā, jo darbiem, sagatavošanās darbiem ir jābūt pamatīgiem. Mūsu prezidentūras programmā ir paredzēts, ka 13. gadā mēs turpināsim prioritātes likt uz paplašināšanās politiku, protams, balstīt uz kondicionalitāti. Kondicionalitāte un uzticēšanās, tas ir galvenais. Kondicionalitāte ir ārkārtīgi svarīga šajās iestāšanās sarunās un ir svarīgi, lai šis process būtu ticams. Tāpēc izvirzītie kritēriji ir jāievēro ārkārtīgi strikti, lai valsts, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tiešām atbilst kritērijiem, kādi tiek izvirzīti dalību valstī. Vienlaicīgi sistēmai ir jābūt mm, jābūt ticamai, lai tā nekļūtu par birokrātisku šķērslu valsts iestājai ēs. Īrijas prezidentūra vēlas redzēt līdzvarotu skatījumu un tiešām ceram, ka tuvākajos sešos mēnešos padome pieņems svarīgus lēmumus. Paplašināšanās ir ārkārtīgi prasošs process, un eh, nav tā, ka patreiz pret kandidātu valstīm tiek izvirzīta neadekvāti, neadekvātas prasības. Ir svarīgi izmantot pareizo brīdi šajā procesā, un mēs uzskatām, ka Irijas prezidentūrā šāds brīdis būs. Eiropas parlaments bieži sevi sauc par cilvēku balsīm. Un tomēr gan Eiropas Savienības eh, pilsoņi, gan arī tie, kuri ir kuri dzīvo kandidātu valstīs, visiem iedzīvotājiem ir jāsaņem labums no kandidātu valsts statusa. Mēs eh, ceram īstenot tādu politiku, kas nāks par labu gan Eiropas Savienības iedzīvotājiem, gan arī paplašināšanās valstu iedzīvot. Paldies! Un tagad uzsāksim debatas. Ir ļoti daudz jautājumu uzdev, uzdevēja gribētāji, un laika nemaz tik daudz nav. Tāpēc, eh, godātie runātāji, es eh, griežos pie jums ar lūgumu jūsu sakāmo satilpināt divās minūtēs. Pirmā runātāja visiem rādīs piemēru. And, uh, Mēs skundze, jā. Un eh, es jūs esat eh, vispirmām kārtām ministrs kungs vēlētos jūs sveikt šeit. Jūsu prezidentūras moto ir stabilitāte, ekonomiskā izaugsma un darba vietas. Šeit mēs daudz dzirdam par nodokļu nemaksāšanu, korupciju. Vai jūs vēlaties apkarot nodokļu paradīzes visā pasaulē? Jo tas jau nav tikai Eiropas ekonomikas noplicināšanas mehanisms, bet tas arī uh, iztukšo un izsmeļ citu valstu kases. Šobrīd Malī, Sahāras reģionā mēs piedzīvojam šausmas. Vai jūsu prezidentūra paredz kopīgu finansējumu pasākumiem Malī, lai tādās valstīs, kā Portugāle, ja citas dalību valsts palīdzēs, mēs varēsim nosūtīt palīdzības brigādes uz šo valsti. Anna Marija Neits, lūdzu nākamā prezidenta kungs. Atvainošanu, bet eh, kolēģis Gomesis izteiktais pēdējais priekšlikums man liek atgriezties eh, Makjavelli laikos. Comments upon the, the, the merit kur eh, mēs runājām par to, kāds labums ir, vai armija nāk no pašiedzīvotājiem vai no algotņiem. Un viņš jau savos darbos apgalvoja, ka algotņi nav tik efektīvi kā pašiedzīvotāju rekrūši. Bet, ministra kungs, es vēlētos jūs šeit sveikt mūsu komitejas sēdē. Patiesībā mēs gan vakar, gan šodien daudz esam diskutējuši par dažādiem progresa ziņojumiem, kas, ko komisija ir sagatavojusi par kandidātu valstīm. Piemēram, Horvātija ir tikpat kā iestājusies Eiropas Savienībā un ir savukārt tādas valsts, kuras vēl tikai gaida visas procesa uzstākšanos. Vispārīgos terminos runājot, manas valsts delegācija piekrīt jūsu skatījumam, piekrīt jūsu ambīcijām un prioritātēm. Un tomēr vēlētos jums uzdot vienu jautājumu. Mums ir bijusi smaga mācība, proti, ka nav īpaši gudri uzņemt Eiropas Savienībā dalību valsti, kurai ir neatrisināti jautājumi kā sunim blusu. Ar kādu kaimiņu valsti, vai šī kaimiņu valsts būtu vai nebūtu Eiropas Savienības dalību valsts vai tomēr nav pārāk riskanti kandidātu valsts eh, par dalību valsti padarīt kandidātu valsti, kurai ir neatrisināts jautājums ar patreizējo dalību valsti. Proti, vajadzētu padomāt, kam mēs piešķiram kandidātu valsts statusu ir ārkārtīgi daudz tā saucamo iesaldēto konfliktu ar vairākām kaimiņu valstīm. Mēs parlamentā vienmēr cenšamies skatīties uz lietām un situācijām no dažādiem rakursiem, lai nebūtu tā, ka kandidāta valsts ir sava veida ķīlnieks neatrisinātām kaimiņa attiecībām. Taču vienlaicīgi mums vajadzētu izvairīties no tādu dalību valstu uzņemšanas mūsu saimē, kurām ir vesela virkne neatrisinātu kaimiņu attiecību. Paldies! Thank you very much. Paldies, saka Kelamkungs. Vēlētos pateikties par jūsu dinamisko, pārliecinošo un ļoti reālo skatījumu uz lietām un to būtību. Un tomēr vēlētos uzdot jums jautājumu, vai tas ir simetrisks vai asimetrisks. Jūs nepieminējāt vispār Eiropas austrumu daļu. Eiropas austrumu attiecība, Eiropas austrumu partnerība nav jūsu prezidentūras prioritātēs. Un tomēr, kā jūs raugāties uz Baltkrievijas, Moldovas un Ukrainas iestāju Eiropas Savienībā vai kaut vai uz ciešāku sadarbību ar šīm valstīm? Un vai jūs esat pārliecināti, ka izdosies kaut ko panākt Maķedonijas jautājumā? Jo šis jautājums ir atlikts jau vairākus gadus, un es personīgi uzskatu, ka jums ir lieliski iespēja, vēsturiski iespēja šo jautājumu sakārtot. Yes, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji saka Lunačekas kundze. Man liels prieks redzēt ministra kungu mūsu komitejā. Paldies arī par ļoti skaidrajiem ievadvārdiem, par izklāstu, ko īrijas prezidentūra plāno paveikt nākamajos sešos mēnešos. Jūs atgādinājat mums par ceturto gadu. Jūs bijāt arī prezidējošā valsts, kad iestājās desmit jaunās valstis. Tā bija ļoti priecīga diena. Bet uh, Mēs uh, zinājām, ka dažām valstīm bija vēl neatrisinātas problēmas, un tas vēlāk arī uh, pierādījies. Viena no rezolūcijām, par kuru mēs diskutējām vai nu vakar, vai nu šodien, vairs neatros, kad, ir pieminēts, ka nepieciešams izveidot strīdu risināšanas mehānismu, kas palīdzētu nodrošināt, ka valstis, kas tagad pievienojas Eiropas Savienībai, vēlāk uh, neaizcirt priekšā durvis citiem kandidātiem. Vai prezidentūras laikā jūs paredzat diskusijas ar kolēģiem par šādu drošības mehānismu? Pagātnē mums jau bija problēmas ar neatrisinātajiem jautājumiem, noteikti nākotnē tādi vēl būs. Es nezinu, kā ir iespējams izveidot šādu strīdu risināšanas mehānismu. Varbūt jums ir kādas idejas. Tad es gribētu zināt, kādu progresu jūs sagaidāt Kosovas un Serbijas dialogu jautājumā. Es esmu referente Kosovas jautājumā. Mēs ceram, ka padome būs gatava uzsākt sarunas par stabilitātes un asociācijas nolīgumu vēl līdz gada vidum. Dažas valstis ir uh, uh, šaubīgas vai ir pret, tāpēc, ka nav atrisināts statusa jautājums, bet nav nekāda juridiskā aspekta, kas neļautu mums uzsākt šīs sarunas. Vai jūs uzskatāt, kā ir iespējams uzsākt sarunas par šo nolīgumu, protams, ja Kosova izpildīs tai izvirzītos priekšnotiekumus? vai reāli panākt padomas lēmumu par stabilitātes un asociācijas nolīguma sarunām. Un tad kolēģi Gomes šodien teica, jā, es zinu, nav runa tikai par paplašināšanos, bet arī par Eiropas Savienības um, uzticamību. Tad šodien 11 uh, valstis pieņēma lēmumu par finanšu darījumu nodokli. Un es gribētu aicināt uh, jūsu Uh, valsti neturpināt reklamēt zemos uzņēmumu nodokļus, jo tas nav labs piemērs uh, kandidātu valstīm. Ja tas ir lielisks piemērs īrijas uh, konkurētspējīgai ekonomikai, vai ne? Es uh, šodien diskutēju visu dienu jau par Rietumu Balkāniem, tāpēc jautāšu ko citu. Uh, Jūs esat arī tirsniecības ministrs manā valstī, ko jūs labi pazīstat, apvienotajā karalistē, kas vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Tāpēc, ka tā neļauj mums brīvi tirgoties ar pasauli, kas savulaik nekad nav liedzis Vācijai brīvi tirgoties ar visu pasauli. Es gribētu, lai jūs šīs problēmas atrisinātu. Uh, Eiropas Savienība plāno brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Kanādu un Japānu, un vai jūs eh, neuzskatāt, ka 27 dalību valstīm, kas darbojas kopā, būtu iespējas iegūt labākus priekšnosacījumus um, sarunās ar konkurentiem nekā katrai valstai atsevišķi? Paldies! Thank you very much. Welcome, Mr. Paldies. Um, saka Hovita kungs. Uh, uh, šķiet, ka jūs uh, uh, tagad plānojat izdarīt to, ko padome nav paveikusi pagājušos uh, trīs gados. Liels paldies jums par paveikto darbu. Uh, Fīles kungs uh, tagad izvēlējies citu pieju, viņš ir paredzējis uh, pavasara ziņojumu, uh, lai panāktu reālo progresu. Un, ja mums neizdosies uzsākt sarunas, tad tas būs tiešām liels sarūktinājums un paies vēl ļoti garš laiks, līdz Maķedonija varēs atkal iziet starta pozīcijā. Es domāju, ka daudzi šeit parlamentā uzskata, ka Stefans Fīle ir izvēlējies ļoti saprātīgu pieju, un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un citu padomas uh, locekļu atbalsts. Uh, vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams līdz jūnijam uh, vienoties par uh, šo nolīgumu uh, Maķedonijai? Ja nekas nenotiks, tas izmaksās visai dārgi. Mēs redzam, piemēram, kādas problēmas ir Albānijā, kaimiņu valstī, kāda situācija ir ar minoritātēm. Mēs redzam, kādas problēmas ir ar reģionālo sadarbību un cik daudz tas izmaksā. Ja mēs eh, Maķedoniju izlaidīsim šajā kopējā mozaīkā, Balkānu reģionā. Eh, tā būs milzīga kļūda, un es gribētu aicināt jūs atzīt, ka status quo nav reāla iespēja, tā nav atbalstāma. Ir, protams, dalību valstis, kas ir nobažījušas un pamatoti nobažījušas eh, par slinko iespēju eh, proti uh, neko nepanākt rezultātā, un tāpēc es aicinu jūs izmantot visas jūsu diplomātiskās spējas, uh, lai panāktu reālo progresu padomē. Parlaments jūs šajā darbā atbalstīs. Paldies, um, priekšsēdētāji, arī es gribētu sveikt uh, īrijas ārlietu ministru un runāt par jautājumiem, kas ir saistām ar Eiropas Savienības um, ārpolitiku. Es nezinu, vai būs um, vēl iespēja to apspriest cīkāk. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, militārās uh, iesaistīšanās, uh, militārā intervence Malī no Francijas puses. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai šis nepieņemamais karš beigtos. Tas ir izeivielu karš un galīgi nav tam nekā kopīga ar Francijas pausto. Otrkārt, īrijas politika saistībā ar arju un aizsardzības politiku. Šeit es gribu sacīt, ka īrija ir neitrāla valsts. To tā arī ir vēlēsies tās iedzīvotāji. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu, ka, ka, ka pastāv. Um, Eh, pretrunā starp jūsu eh, politiku, kas attiecas gan uz karu malī, eh, gan uz jūsu valsts neutralitāti. Abi šie jautājumi grūti saistās kopā. Paldies! Ir īpašs prieks, ministre, jūs seikt. Un šodien es uzliku savu fut, īru futbola klubam. Um, Kāklasaiti, tas ir īpašs gadījums. Es Strasbūrā atzīmēju viņa pausto vēstījumu, un viens no viņa sacītajiem Strasbūrā ir tīpaši par uh, Eh, paplašināšanos, ka vismazāk jūs gribētu būt par samazināšanās ministru. Un es ceru, ka jūs izdarīsit visu, kā apvienotās karalistas draugs, lai eh, Britu sabiedrība saprastu, ka labāk būt ir iekšā nekā ārā. Un gribu eh, paturēt prātā to, ka mēs runājam ne tikai par paplašināšanos, bet pār ārlietām. Es, un šajā sakarā Izrēlā eh, notiek vēlēšanas. Es um, zinu, ka jūs esat apmeklējis gazu, vai jūs varētu pievērst uzmanību eh, šim jautājumam pēc Izrēlas vēlēšanām kā tālāk risinās eh, šie jautājumi. Un es novēlu jums vislabāko veiksmi darbā. Nākošais runātājs Kūkans. Paldies, sveicam, eh, ministra kungs. Esmu no Slovākijas. Vienas no valstīm, kas iestājās eh, šajā lielajā iestāšanās reizē, kad desmit valsts pievienojās Eiropas Savienībai, un es vēl aizvien atceros lietas, ko. Um, ehm, apsveikuma runu. Un pēc diskusijām par ikvienu valsti jūs pievērsāt lielu uzmanību un konkrēti pieminējāt to, kāda ir jūsu plāna attiecībā uz praktiski ikvienu reģionu valsti. Es zinu, cik jūs esat pragmatisks un jūs vēlaties konkrētus rezultātus pats Eh, mazus eh, nelielus soļus, nevis lielas schēmas, kurās ir eh, jauki klausīties, kuras skaisti aplūkot, bet kuras ir grūti ieviešamas. Un tā kā es runātu par ikvienu reģionu valstī, gribēju uzdot jautājumu, jo, manuprāt, Albānijas vārds jūs um, uh, Bažs, ja to pieminējāt, bet nevar tagad pateikt, vai jūs runājat par to sīkāk, jo arī viņi gaida kandidāta valsts statusu. Viņiem ir jūnijā eh, parlamenta vēlēšanas. Un vai jūs varētu viņiem, viņos viest kādas reālas cerības? Thank you. Raučeka kungs, ministra Jums ir pilnīgs atbalsts no sociālistiem un, un demokrātiem, gan īrijas prezidentūras, gan paplašināšanās sakarā. Es nerunāšu par tehniskām detuļā, detaļām, bet uh, gribu uh, dzirdēt vairāk politiskas un ekonomiskas pieejas, jo ir situācija, kad valstis tādas kā Serbija, Maķedonija un Albānija, trūcīgas valstis, kurās nav ekonomiskas izaugsmas, kur ir liels bezdarbs, un mūsu uzņēmumi tā vietā, lai investētu šajās valstīs, eh, tekstilu apavrūpniecību, tās investē Ķīnā, kur algas eh, jau ir augstāks nekā Serbijā un Maķedonijā, un tad eksportē saražotās preces atpakaļ uz Eiropu. Vai nebūtu saprātīgi? Un es uzticos īrijas prezidentūrai, ka tā vismaz atvērtu debats par šo jautājumu, lai mēs veidotu rūpniecības politikas visai Eiropai, kaimiņu valstīm, kas būtu gan politiski, gan ekonomiski saprātīgi, un tādā veidā mēs palīdzētu nodrošināt darba vietas, labā izaugsmi valstīs kā Albānija, Serbija, Maķedonija. Ka mēs nekoncentrējamies tikai uz šiem tehniskajiem aspektiem, kritērijiem, nodaļām un tā tālāk. Bet mēs esam politiski, ekonomiski tālredzīgāki un tādā veidā uh, gan paplašināšanās valstis, gan e, eh, dalība valstis būtu ieguvējis. Paldies! Eh, um, Sveicināti! Nākošais runātājs Sendru Dāvs. Par Turciju runājot, jūs norādījāt, ka īrijas prezidentūra vēlas eh, atgriezties pie iestāšanās procesā un, un pārtraukuma, kāds um, vilkās jūsu priekšteču Kipras prezidentūras laikā, bet es eh, nedomāju, ka mums būtu jāgaida brīnum vai kāds milzīgs progress šajā um, periodā. kas nebūtu formāls iestājas process, neraugoties uz to, ka um, šo valstu apmeklēs uh, Francijas prezidents. Bet, manuprāt, ir vērojams uh, pozitīvs process, un tas attiec uz kurdu jautājumu. Turcijas republika un PKK neviens ne otrs neguva panākumus tur, kurdu jautājumu sakārtošanā. Bet, manuprāt, abas puses to ir sapratošas, un sarunas ar Erdoganu un valdību ir zīme tam, ka ir sagaidāms jauns sākums, un jau no sākumas varētu tikt rūpīgi un plaši atbalstīts no mūsu puses Eiropas Savienībā. Un es gribētu cerēt, ka, ja ir jums iespēja mazliet atkāpties no formālajiem, ciešajiem ierobežojumiem, kuros strādā komisija, un nosūtīt spēcīgu politisku vēstījumu Ankarai, ka tas um, varētu būt mēģinājums uh, nākt ar kādām svaigām vēsmām kurdu jautājumu risināšanām. Viņiem būtu kāds morāls un politisks atbalsts. Paldies! Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšstādātāji. Nu, mēs paredzējām runāt par paplašināšanās jautājumiem. Es redzu, ka komitejas locekļiem ir visai plaša interpretācija par to, kas ir paplašināšanās. Ļoti veiksmīgi jūs paplašinājāt darba kārtību. Un tad mēģināsim izskatīt visus uzdotos jautājumus. Gomešas kundze um, runāja par krāpniecību un korupciju. Protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas jāskata Eiropas Savienībai. Mums jācīnās pret uh, izvairīšanos no nodokļiem, jānodrošina, lai nodokļu vienošanās tiktu ievērotas. Jūs runājāt konkrēti par Mali operācijām, par Eiropas Savienības uh, centieniem izdarīt spiedienu uz politiskajiem līderiem Malī, uh, lai uh, Uh, atjaunot tur uh, tiesiskuma varu. Um, uh, Ekovās un Āfrikas Savienība to atbalsta, un mēs piedāvājam atbalstu Mali. Bruņotajiem spēkiem ir apmācības misijas paredzētas, mēs atbalstām Mali un piedāvājam, protams, arī humanitāro, humano palīdzību un esam gatavi arī turpināt attīstības sadarbību kas attiecas uz uh, finansējumu, uh, ārlietu politika ir dalību valstu ziņā. Kopējais finansējums uh, ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs centīsimies to saskaņot ar dalību valstu finansēšanas prerogatīvām. Tad bija jautājums par divpusējiem, divpusējām problēmām. Es domāju, ka jāatzīst visi lēmumi par pievienošanos un Eiropas Savienībai prasa vienošanos. Ir nepieciešams panākt vienprātību, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Eiropas Savienības nākotne tā ir atkarīga un tāpēc mums, protams, jāņem vērā arī plašāki apsvērumi, arī uh, paplašināšanās procesa ticamība ir jāievēro Un, ja ir kaut kādi neatrisināti divpusēji jautājumi, tad tie ir jāatrisina. Mums ir jāsaka skaidri, ka paplašināšanās process ir, kā mēs redzējām pagātnē, ir uh, process, kas ļauj atrisināt šādas divpusējās problēmas, vai vismaz atvieglo šo problēmu risināšanu. Kēlama kungs runāja par austrumu partnerību. Es to tiešām nepieminēju savā uzrunā, bet es jūs iepriecināšu. Pirmdien, nē, tas bija vakar, otrdien, nedaudz sajausīju da, eh, dienas nedēļā. Vakar man bija iespēja noturēt ļoti eh, noderīgu diskusiju ar Lietuvas eh, kolēģi, kas bija Dublinā šajā Eiropas lietu ministru tikšanās reizē, un austrumu partnerība. Eh, tie, kas eh, Lietuvā eh, novembrī ir paredzēta tikšanās, mēs daudz runājām par turpmāko darbu ar Ukrainu, ar Moldovu, Baltkrieviju, ar šo valstu iesaistīšanu mūsu procesos. Tālāk par uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Mēs esam ļoti iepriecināti. Uh, jā, Haute kungs arī to pieminēja. Mēs esam ļoti gandarīti ar tiem secinājumiem, kas ir pieņemti par uh, Fairom un kas uh, uh, paredz turpmākas sarunas. Komisāra kungs spēlēja izšķirošu lomu uh, visā dialogā. Uh, Fairam uh, varas iestādes ļoti daudz pavirzījušās uz priekšu, veicot reformas. 13. gadā tiks izvērtēts progress, kas ir panākts uh, Šajās reformās mēs gaidīsim komisijas ziņojumu, kas drīzumā tiks sagatavots, un mēs ceram uzsākt sarunas ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Lēmumi par paplašināšanos ir jāpieņem vienbalsīgi. 27 dalību valstīm ir jābūt vienprātīgam. Bet mēs, kā prezidenta valsts, eh, darīsim, protams, visu iespējamo uh, lai eh, veicinātu eh, vienošanos. Tik tikko komisijas paziņojums būs pieejams. Un mēs, protams, ļoti cieši sekosim diskusijām, kas notiek arī Ņujorkā apvienotajās nācijās par valsts nosaukumu un statusu. Lunačiks kundze runāja par to, ka dažas Eiropas Savienības dalību valstis var bloķēt paplašināšanos, var bloķēt jaunu kandidātu valstu iekļūšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka svarīgi šeit respektēt Eiropas Savienības vērtības un virzīt tās uz priekšu. Katrai kandidātu valstī ir jāpierāda, ka tā pilnībā pieņem uh, Eiropas Savienības vērtības. Bet es domāju, ka mums jāsaprot, ka paplašināšanās procesam jābūt ticamam. Mēs uh, esam paredzējuši visai lielu palielināšanos tuvākajā laikā. Šī darba kārtība ir ļoti apjomīga, un tā ir jāizskata pienācīgi, bet, protams, mēs nedrīkstam pieļaut, kā atsevišķas valstis bloķētu procesu. Jūs esat Kosovas jautājumu referente, un es eh, vēlētos jums piekrist, arī mēs vēlamies ātru progresu jautājumā par um, stabilitātes un asociācijas nolīgumu. Domāju, ka Um, uh, tas, uh, kā rīkojas un kā izsakās uh, valdība Belgradā, ir pozitīvs signāls. Īrija, starp citu, nav zemo nodokļu valsts. Palūkojieties, lūdzu, kāda ir reāla nodokļa likme. Ja jūs paskatīsieties uz eh, reālo nodokļu eh, līmeņu tabulu, mēs esam pa vidu, mēs neesam zemo nodokļu valsts. Bet nu par to runāsim kādu citu dienu. Es tagad eh, nevēlos uh, terēt jūsu laiku pievēršoties nodokļiem. Tanok kungs uh, un arī uh, uh, Sērs Roberts vēlējās, lai mēs, uh, lai es izsakos uh, par uh, apvienotās karalīstes attiecībām ar Eiropas Savienību. Mums tik ilgi Lielbritānija teikusi, ko darīt, kā jāsaka, es pat nezinu, ar ko sākt. Uh, interesanti apgriezt situāciju, bet tā kā jūs pieminējāt uh, šeit tirzniecības nolīgumus, tā ir joma, kur mēs vēlamies panākt progresu prezidentūras laikā. Tad teikšu, tirsniecības nolīgumi uh, ir ar mērķi veicināt mūsu ekonomiku. Ja mēs noslēgsim šos uh, nolīgumus ar apvienoto karalisti Kanādu, um, tad mēs runājām būtībā par diviem procentiem IKP, uh, uh, no visa Eiropas Savienības IKP, tas ir daudz. Un Tāpēc, protams, ir uh, saprotams, ka 27 valstis kopā, kas pārstāv pusmiljārdu cilvēku, ir daudz labākā pozīcijā uh, noslēgt nolīgumus nekā uh, kāda atsevišķa valsts. Vienalga, vai tā būtu liela vai maza. Mēs, īrija, esam pirms 40 gadiem pievienojušies Eiropas Savienībai. Starp citu, jau 40 gadus arī Lielbritānija ir Eiropas Savienībā. Mēs vienlaicīgi iestājamies. Mēs esam divas valstis, kas ir ļoti tuvas viena otrai. Mēs kopā piedzīvojam uh, vienoto tirgu un uh, daudzus citus jautājumus. Mēs gājām to pašu ceļu. Mēs esam uh, kaimiņi un ļoti labi draugi tagad. Mēs uh, uzņēmāmies uh, dalīto atbildību par miera procesu. Es to sāku atvērti un publiski. Īrija uh, vēlas, uh, lai uh, apvienotā karalista paliktu Eiropas Savienības valsts. Uh, entuziastiska Eiropas Savienības valsts. Tā būtu labāk mums visiem. Angurākisa kungs Eh, jā, liels paldies jums eh, par komentāriem, kas attiecās uz to, ko jūs teicāt par to, ka īrija esot neitrālā valsts. Tā tas ir. Mēs eh, nepiedalāmies militārajās aliansēs. To aizliedz mūsu konstitūcija. Bet būt neitrālā valsts tas nenozīmē, ka mēs uh, stāvēsim malā un uh, neko nedarīsim, ja ir globālas problēmas. Mēs nevaram uh, vienkārši aizvērt acis un nelūkoties, kas notiek Sīrijā, kur 60 tūkstoši cilvēku pāris dienu laikā tiek noslapkavoti. Uh, mums uh, arī svarīgi panākt uh, progresu un panākt situācijas stabilizāciju. Un tāpat arī situācija malī. Uh, nav kaut kas, ko mēs varētu ignorēt, būdami neitrālā valsts. Tad neitrālā valsts nenozīmē, ka mūs eh, galīgi neinteresē tas, kas notiek pasaulē. Tālāk, eh, runājot par Albāniju. Šo jautājumu pieminēja Kukāna kungs. Es eh, tūlīt pie tā atgriezīšos, bet vispirms eh, Dāfa kunga jautājums. Turcija. Es domāju, ka būtu pareizi teikt, ka Turcijas uh, iestāšanas sarunas, kas tik tiešām uh, tikušas apturētas pirms laba laika, un Kipras prezidentūra nebija tā, kas apturēja šīs sarunas. Divi ar pus gadi jau ir pagājuši, kopš pēdējā sadaļa tika skatīta. Un es ceru, ka mums izdosies vismaz uh, vienu sadaļu mūsu prezidentūras laikā atvērt. Jā, ir reālas problēmas. Un šīs problēmas ir jārisina. Turcijas Eiropu, Eiropas lietu ministrs uh, Um, viesojies uh, Dublinā pirms Ziemassvētkiem, mums notika ļoti labas, konstruktīvas diskusijas. Bet, protams, ir virkne politisku jautājumu, kas vēl jāatrisina. Jūs pieminējāt dažus no tiem. Jā, uh, mums jāsniedz politiskais signāls. Kukan kungs pieminēja attiecības ar Albāniju. Vispirmām kārtām ir jāpasaka, ka Albāniju vajadzētu apsveikt par panākto reformu jomā, daudzās jomās, jo decembra padomu secinājumos ir rakstīts, ka ir vēl vairāk pasākumu, kur ir jāpabeidz pirms Albānija var piešķirt kandidātu valsts status. Tas galvenokārt attiecās uz publiskās pārvaldes un tiesu sistēmas reformām. Uh, Komisija ziņos padomē par to, kas notiek Albānijā, un pēc tam padome lems par to, vai Albānijai piešķir kandidātu valsts status vai nē, un ja komisija sagatavos pozitīvu ziņojumu, tad īrija iestāsies par kandidātu valsts status priekšķiršanu. Redzēsim, kas notiks mūsu prezidentūras laikā. Un visbeidzot, Ružek kungs. Jūs šeit eh, pieskārāties ļoti svarīgai tēmai, proti runājot par paplašināšanos. Mēs par to varam runāt gan tehniskos eh, aspektos, sapdaļas, eh, cik daudz procenti, un ir jau arī adekvāti runāt šādos terminos, bet tas ir profesionāļu kompetencē, un patiesībā tā ir gan padomas ierēģi, gan arī komisijas ierēģi kompetencē, bet mēs esam politiķi. Un mūsu uzdevums ir atgādināt un vēlreiz atgādināt, ka iemesls, kāpēc mēs to darām, ir Eiropas iedzīvotāju interesēs, patreizējās Eiropas Savienības iedzīvotāju interesēs un arī kandidātu valstu interesēs. Un runājot par Eiropas iedzīvotājiem, tad jā, kā to teica kā to teica citas lielas valsts prezidents, viss jau ir nauda, viss jau ir ekonomika. Mēs runājam gan par nodarbinātību, un mēs runājam arī par dzīves līmeni. Un runājot par, runājot no tāda augstāka skatījuma, mēs runājam par stabilitāti, darba vietām un ekonomisko izaugsmi. Pēdējos gados Eiropā mēs esam pārāk daudz uzmanības pievērsuši, varbūt saprotami, budžeta disciplīna, finanšu jautājumi, fiskālie jautājumi, bet cilvēki, kurus mēs pārstāvam, gan strādājot valstu valdībās, gan arī jūs Eiropas parlamentā, jūs pārstāvjat Eiropas iedzīvotājus, un iedzīvotāji no Eiropas institūcijām vēlas redzēt tādu rīcību, kas viņu dzīvi uzlabos ka viņiem būs labāks iespējas iegūt darbu, ka viņu bērniem būs labāka un gaišāka nākotne, ka, teiksim, uzlabosies veselības pakalpojumu un skolu sistēma. Tas viņiem konkrēti kaut ko nozīmē. Tas nozīmē, ka viņu nākotne būs drošāka. Un to mums visiem ir jāatcerās. Jāatcerās gan parlamentam, gan padomēji un arī citām institūcijām. Atcerēsimies to un nekad neaizmirsīsim, ka tas, ko mēs darām, ir vai tas būtu kā dalību valsts vadītājiem vai kā Eiropas vadītājiem, mēs kalpojam iedzīvotājiem, mēs viņus pārstāvam. Un mēs pārstāvam viņu intereses. Paldies, priekšsēdētājkungs! Thank you very much! Paldies! Paldies par šīm debatēm! Paldies par jūsu runu, paldies, ka ieradāties šajā vakar stundā mūsu sēdē. Man ir intuīcija, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos mūsu sadarbība tikai stiprināsies. Un eh, jūsu panākumi būs arī mūsu panākumi vēl veiksmi. Ja. All right, okay.